diciamo. Sì. Signori, se volete per favore prendere posto. In... Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas, referenti visi jau ir ieradušies un sāksim darbu ar dažu minūšu aizkavēšanos. Mūsu darba kārtība ir ļoti piesātināta un lūdzu, kolēģi, ieņemiet vietas, lai mēs varētu sākt darbu jo mūsu laiks ir ierobežots uh, paredzētās programmas izskatīšanai. Mans kolēģis Zāžāns, kurš uh, ir uh, mani sauc Danžāns, es esmu drošības un aizsardzības apakškomitejas priekšsēdētājs. Vēlos visus sveikt šeit. Abbiamo voluto dedicare. Mēs, mūsu iepriekšējā tikšanās notika 2. jūnijā, un mēs esam nolēmuši pievērsties ļoti svarīgiem jautājumiem un izaicinājumiem, bet mums ir arī jāapsver, kādas iespējas mums paveras pēc Lisabonas līgumā spēkā stāšanās un kā tas ietekmē Eiropas uh, aizsardzības un drošības jomu. Es vēlos sveikt baroneses Eštonas pārstāvi, jo viņa, diemžēl, nav varējusi ierasties. Viņai ir svarīga tikšanās ar saviem ASV kolēģiem. Arī ministrs Dekrēms, diemžēl, nav varējis ierasties. Tas, ka zālē ir tik daudz deputātu, ka ir bijusi tik liela interese par šo jautājumu, tas ir acīm redzams. Ir pārstāvētas visas dalību valsts, izņemot Nīderlandi un Čehijas republiku. Tas apliecina mūsu vēlmi eh, dot parlamentāro dimensiju aizsardzības un drošības politikas uh, jomai. Mēs izvērtēsim Lisabonas līgumā ietekmi gan dalību valstu līmenī, gan Eiropas līmenī, gan arī attiecībā uz dažādiem drošības aspektiem. Un tādēļ arī mūsu vidū būs Eiropas Savienības pārstāvis Afganistānā, jo šis Uh, šīs reģions ir ļoti svarīgs. Vēl viens jautājums, ko mēs apspriedīsim, būs Eiropas Savienības un ANO, uh, NATO sadarbība. Un arī ceru, ka beigās mums būs ļoti uh, skaidras uh, idejas priekšstats par to, kāda atbildība ir jāuzņemas katrai pusē, gan Eiropas Savienības deputātiem, gan dalību valstu deputātiem. Un eh, mēs turpinām to darbu, ko ir uzsākusi Eiropas Savienības dalību valstu parlamentu vadītāju konference. Un es ceru, ka mūsu šīs dienas domu apmaiņa būs ļoti bagātīga un eh, nesīs augļus. Un tagad es eh, vēlos dot vārdu Danžēn kungam, kurš ir līdzpriekšsēdētājs šajā sēdē. Monsieur le Président, merci. Priekšsēdētāji, paldies, ministrs kungs, dārgie kolēģi, es iesveicināt visi. Sveicu jūs eh, parlamenta drošības un aizsardzības apakškomitejas vārdā un ar eh, šo sanāksim, kā jau to sacīja priekšsēdētājs Albertīni, uzsākam ļoti noderīgs eh, de, un vajadzīgs debats ar nacionālajiem parlamentiem attiecībā uz Lisabonas līguma nosacījumiem kopējās drošības un aizsardzības politikas jomā. Vispirms es gribētu atgādināt, ka šīs eh, līgums eh, nozīmē ne tikai terminoloģiskas pārmaiņas, mēs pārējām no eh, Eiropas drošības uz kopējo drošības aizsardzības politiku, bet papildus tam ir arī citas klauzulas, kas ir ļoti svarīgas un kuras dos iespēju drošības aizsardzības politika Eiropas līmenī īstenot patiesu kvalitatīvu lēcienu. Īs atgādināšu to, ka šis līgums izveido eh, attiecīgus posteņus pie augstā pārstāvja, izveidojot ārējās darbības dienestu, kas eh, ietver eh, krīzes pārvaldības struktūras. Un divas ļoti svarīgas klauzulas palīdzības un solidaritātes klauzula. Šie divi elementi, kas ir pilnīgi ja, novatoriski un e, būtiski, kā arī struktūrālas un e, nepārtrauktas sadarbības mērķi, kā arī e, paaugstināt militārās sadarbības kritēriji un fonda veidošana operāciju uzsākšanai. Visi, visi šī nosacījuma ir solis uz priekšu, kas mums ir jāapspriež visiem kopā un jāveido parlamentārais pēcdarbs šiem, šajā kopējās drošības aizsardzības politikas jomā, un es ceru, ka mūsu šīs dienas darbs būs auglīgs. Paldies! Bene. Caro Presidente, caro uh, dottor godāmies doktor Šastel, Lisabonas līgums eh, eh, sniedz jaunas eh, sadarbības iespējas Eiropā drošībai un aizsardzībai. Un tas norit starptautiskā kontekstā, kur Eiropas Savienība ir jāsniedz garantijas drošībai un mieram tajā pašā laikā apziņa pār mieru drošību un stabilitāti pieprasa e, e, civilo ieinteresēto pušu darbību, un militārās kapacitātes tiek pārorientētas uz militāro un civilo misiju nosūtīšanu. Arī ekonomiskā krīze e, norāda to, kā eh, dalību valstīm ir jāracionalizē publiski izdevumi. Tas notiek ar eh, lieliem samazinājumiem bieži vien nacionālos aizsardzības budžetus, un man ir pilnīgi pašsaprotami tas, ka diskusijas Eiropas līmenī, kas ir virzīt šajos krīzes laikos, lai rastu sinerģiju un komplementaritāti ir ļoti noderīgas. Un tādējādi Šastelkungs. kungs Eh, paldies, ka esat ieradies pie mums šorīt, un es gribētu jums lūgt eh, ņemt vārdu un pastāstīt par iespējām, kas mums, pie, kuras mums piedāvā Lisabonas līgums, lai varētu pārformulēt kopējo drošības un aizsardzības politiku, kas ir e, konsekvent savos mērķos. Tad, kad kolēģi uzstājas, lūdzu. Eh, uzstājieties īsi, un es gribētu lūgt Častel kungam radīt piemēru, eh, uzstājoties neilgāk kā 15 minūtes. Kolēģi, kuri vēlas uzdot jautājumus, jūsu rīcībā ir formulārs, eh, kas ir jāizpild šajā sakarā. Častel kungs, paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, priekšsēdētāji, godējumie deputāti, godējumie 27 dalību valstu deputāti Darbie kolēģi, man ir liels prieks uzstāties jūsu priekšā Katrīnas Aštons augstās pārstāvs vārdā šajā pirmajā starpparlamentu konferencē par drošības un aizsardzības politiku. Mans uh, beļģijas kolēģis, aizsardzības ministrs Pēters Dekrēms, varētu būt uh, piemērotāks uh, orators, lai uzstātos augstās pārstāvs vārdā šī temata sakarā. Diemžēl viņš nevarēja ierasties un mani lūdza viņu aizvietot. Šī konference norit ļoti svarīgā brīdī. 1. decembrī apritēs viens gads kopš ir stājies spēkā Lisabonas līgums atsevišķi jauni nosacījumi, ko pārēdz līgums, jau ir stājušies spēkā, piemēram, e, padomas priekšsēdētāja loma vai augstās e, pārstāvjamats, vēl citi ir jāskata e, detalizētāk un jāvienojas pār to ieviešanu. Eiropas ārējās darbības dienas sāks darboties pēc dažiem mēnešiem un apvienos vienā struktūrā dažādos instrumentus un dienestus Eiropas Savienības ārpolitikā, ieskaitot tos, kas ir saistīti ar drošības un aizsardzības politiku. Tas ir liels solis uz priekšu, un esmu pārliecināts, ka šis dienests eh, eh, sniegs jaunu elpu mūsu darbībām. Eiropas ārējās darbības dienests ir viens no jauniem instrumentiem, kurus paredz Lisabonas līgums, lai varētu stiprināt konsekvences kohēziju un apņēmību Eiropas Savienības darbībās uh, ārējā plānā, un tas palīdzēs īstenot savas starptautiskās atbildības aizvien lielākā apjomā. Paralēli mēs šodien saskaramies ar smagām finanšu krīzes sakām, un kā politiskām atbildīgām personām mums ir jāpieņem sarežģītie lēmumi par to, kur samazināt izdevumus un tos, kas ir veltīti aizsardzībai, arī tie nevar, netiks aiztaupīti visā Eiropas Savienībā parlamentu un komisijas, kas strādā pie ārlietu un aizsardzības jautājumiem, apspriež šos izaicinājumus, un tāpēc ir jāveicina starp parlamentu sadarbība kopējās drošības aizsardzības politikas jomā, dodot iespēju parlamentiem apmainīties ar viedokļiem un pieredzēm. Galvenais izaicinājums aizsardzības ministriem ir Eh, apzināties eh, situāciju finanšu krīzes apstākļos un spiedienus budžetu, lai uzsāktu reformas. Kā arī mums ir jāatrod līdzekļi, lai mēs varētu efektīvākā veidā tērēt līdzekļus, kā arī attīstīt un izmantot eh, savus resursus saprātīgākā veidā, lai šos mērķus sasniegtu. Ir nepieciešams stiprināt sadarbību. Kapacitāšu uzlabošana būs noderīga visās eh, eh, struktūrās, kur tiks lemts par fondu izmantošanu, vai šeit būtu runa par Eiropas Savienību, apvienotām nācijām, ANO vai arī nacionālo līmeni. Taču būtiskais ir tas, kā, kā Eiropieši mēs apvienojamies un apvienojam mūsu līdzekļus. Šie apsvērumi ir centrā diskusijām, kuras noritēja pagājušajā nedēļā eh, ģentē starp Eiropas Savienības aizsardzības ministriem neformālā padomē. Pēc būtības e, tika panākts konsensus, lai izvērtētu, ka ir jābūt ar stingru apņēmību, lai uh, apzinātos mūsu gūtās pieredzes un apvienot pūliņus. Un ja mēs kopīgi varēsim risināt pareizos jautājumus un meklēt atbildes, tad Eiropas Savienība labāk varēs īstenot savu lomu drošības jomā Uh, izpildīt savas starptautiskās saistības un atbildības, kā arī reaģēt uz to liktajām gaidām. Atsevišķi lēmumi par uh, budžeta samazināšanu nacionālā līmenī aizsardzības ziņā tiek pieņemta. Tomēr uh, ģentes neformālā padomē ministrs spried arī par to, ka šie lēmumiem ir jāvadās no kopējas eh, Eiropas eh, koncepcijas eh, attiecībā uz sasniedzamajiem mērķiem un piemēromajiem līdzekļiem. Mums ir jāapzinās bruņoto līdzekļu apjoms, un ja mēs pareizos lēmumus pieņemam, tad mēs varēsim uzlabot kvalitāti un efektivitāti. Runājot par līdzekļiem, lai to panāktu, vai citiem vārdiem līdzekļiem vēl varētu stiprināt Eiropas sadarbības kapacitāti, tik panākt vienošanās Eh, par lielāku sadarbību. Mēs visi zinām to, ka sadarbība aizsardzības ziņā ir ļoti sarežģīts temats, jo tā skār būtiskus suverenitātes un neatkarības aspektus. Tomēr tā var arī iesaistīt ļoti nozīmīgas priekšrocības. Mums ir jāsadarbojas, lai iegūtu tās kapacitātes, kādas mums ir ļoti nepieciešams, un izmantot iespējas īstenot uh, plašos uh, taupības pasākums. Mums ir jāsamazina izmaksas lai izmantotu kopīgās iespējas un tās kapacitātes, kas jau ir, vai tās būtu Eiropas eh, Savienības līmenī, vai reģionālā, vai bilaterālā eh, divpusējā līmenī. Mēs apzināmies, ka mums ir visiem nepieciešama politiskā grība un apņēmība, lai līdz šiem mērķiem nonāktu. Svarīgs piemērs e, ir izveidojot nesen Eindhovenā e, gaisa spēku komandu punktu, kas apvieno Vācijas, Francijas, Beļģijas un Nīderlandes gaisa spēku komandpunktus. Arī citas valstis gaida iespēju tur pievien, tam pievienoties. Un šī struktūra dos iespēju efektīvāk izmantot eh, kravas pārvadāšanas transporta kapacitātes, jo mēs varēsim apvienot kopīgi lidojumus uz kardarbības teātriem tādiem kā Afganistāna. Un tas ir arī nozīmīgi sadarbības līmenī un uh, Mm, plašākas harmonizācijas ziņā runājot par eh, strateģiskiem gaisa pārvadājumiem. Lisabonas līgums paredz arī to, ka dalībvalstīm ir jāparedz un jāpaliek iespējas atbalstīt eh, aizsardzības politiku, bet arī jāparedz jaunas struktūras, kā eh, pastāvīgā sadarbības struktūra, kas dos iespēju dalībvalstīm paplašināt sadarbību aizsardzības līmenī, organizējoties zem Eiropas Savienības karoga. Diskusijas, kas ir eh, paredzētas, lai eh, nonāktu pie vienotas interpretācijas līguma nosacījumiem šobrīd notiek. Tas ir pirmais etaps, un šajā sakarā seminārs, kurās eh, sanāk kopā dalībvalstu pārstāvi, notika jūlijā. jūlijā. Atvainojiet. Un tāpēc, tā kā ļoti nozīmīga ir atvērtība, ir jānodrošina pilnīga caurskatāmība un augsts celastīguma līmenis. Tomēr ir nepieciešams laiks, lai notiek kuras struktūras, kas vēl nepastāv Eiropas Savienības ietvaros, kādam ir jātiek izveidotam, lai varētu atbalstīt konkrētās saistības, taiskaitā Eiropas aizsardzības aģentūras ietvaros. Darbi pie kapacitātes astīšanas ir nepieciešami, jo bez kapacitātēm nevarētu veidot kopējo drošības un ārpolitiku, kas būtu ticama, kas varētu sniegt savu nozīmīgo devumu eh, starptautiskajā kopienā, lai varētu eh, risināt pašreizējās un nākotnes krīzes. Eiropas Savienības rīcības kapacitāte eh, ir ar mērķi, lai varētu stiprināt uh, efektīvo multilaterālismu un eh, celt eh, Eiropas Savienības eh, pilsoņu drošības līmeni un stiprināt tiesisko valsti. Izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies šodien, piemēram, Afganistānā un Somālijā, ir ārkārtīgi lieli. Pašreizējies grīz scenāri ļoti sarežģīti. Vājas valstis un vājas valdības ļoti bieži nespēja kontrolēt savu teritoriju, trūks demokrātiskas kontrolas, korupcija, uh, un vispārīga nesodāmība, grupas, kas cīnās par varu un par resursiem, un civiliedzīvotāju ciešanas, kas ir galvenie upuri. Ja ir nepieciešams sniegt palīdzību šīm personām, tad ir arī jāizvairās, lai drošības riski, ar kuriem mēs saskaramies attiecīgajos reģionos, neapdraud Eiropas drošību. Mēs visi apzināmies to, ka uh, Nav vienkāršas atbildes, e, kas e, dotu iespēju rēģēt e, ar šo, šīm krīzēm, un mums ir jādomā par visiem līdzekļiem mūsu rīcībā, par diplomātiju, attīstību, līdzekļu izviet, militāru līdzekļu un civilo līdzekļu izvietošanu. Eiropas Savienība ir visi šie līdzekļi, un Lisabonas līgums ir stiprinājis iespēju koordinēt tos izmantot. Eh, Haiti zemestrīce jau mums norādīja to, ka nav pietiekami, ka mūsu rīcībā ir rīki, lai varētu efektīvi rīkoties un pienācīgi rīkoties. Vēl ir nepieciešams eh, tos eh, vislabākajā veidā koordinēt. Mazāk nekā desmit gadu laikā Eiropas Savienība ir izvietojusi vairāk nekā 20 krīzes pārvaldības operācijas, gan civilās, gan militārās. Misija darbība bieži vien stiprina un to stiprina citi pasākumi, piemēram, diplomatiskie pasākumi, kā Eiropas Savienības īpašais pārstāvis, kā arī papildu pasākumi no komisijas puses. Mēs sadarbojamies ciešā sadarbībā ar partneriem un apvienotiem nācijām, bet arī ar NATO un citiem. Es gribētu nosaukt dažus piemērus tagad. Rietum Balkānos, Bosnijā, Hercegovinā, Kosovā, Eiropas Savienība ir daudz strādājusi ar diplomātiskiem, ekonomiskiem pasākumiem, lai veicinātu stabilitāti un Eiropas perspektīvu. Īpaši Eiropas Savienības pārstāvji e, starptautiskās sabiedrības vārdā strādā un palīdz veidot reformas politiskā līmenī, kā arī krīzes pārvaldības pasākumi ir palīdzējuši izveidot drošāku vidu, vidi un devuši iespēju vietējām pašvaldībām veidot tiesisku valsti. Uh, mūsu operācijas cīņām pret pirātismu eh, Somā, pie Somālijas krastiem ietilpst Eiropas Savienības un starptautiskās sabiedrības e, gribas ietvaros nevarētu cīnīties pret globāliem E, globālā veidā pret pirātismu. Atlanta kopā ar e, jūras nozari ir, e, ir paredzējis veidot plašāks pasākums un ļoti nozīmīgi koordinējot citus jūras spēku darbības šajā reģionā. Eiropas Savienība ar kaimiņu valstīm ir vienojusies par um, sagūstīto pirātu transfera veidiem, kā arī Eh, lemts par pirātismu aizdomās turēto aizturēšanu, eh, tiesāšanu un par pasākumiem, kas ir vērsts, lai uzlabotu situāciju šajā reģionā. Eiropas Savienība šobrīd strādā pie pārdomām, lai, lai varētu labāk risināt šos pasākumus. Plašākā perspektīvā Eiropas Savienība ir apņēmusies ķerties pie pirātisma dziļākajām saknēm un sniegt atbalstu valstīs, ko skan šī parādība. Kā arī karavīra apmācības programma Ugandā ir paredzēta, lai varētu sniegt atbalstu Somālijas valstī, kas ir vājināta, kurai ir jānosaka sava valdība savā teritorijā. Tāpat ir arī jādomā par jūras spēku kapacitātes celšanu šajā reģionā, un mūsu klātbūtne ir ļoti nozīmīga. Tomēr mums vēl nav izvedi, izdevies pilnībā atrisināt sarežģītās krīzes, pie kuras mēs strādājam, bet mūsu darbības ir uh, bijušas ar jaudarbību. Savukārt Eiropas Savienības darbības un potenciāls ir skaidri pierādīts. Lisabonas līgums veidojot Eiropas ārējās darbības dienestu, būs eh, instruments, kurš dos iespēju vislabākajā veidā izmantot šo potenciālu, eh, balstoties uz iepriekš iegūto pieredzi. Ārējās darbības dienests negrozīs eh, rīku dabu diplomātiskajā, ekonomiskajā attīstības un krīzes pārvaldības ziņā, bet atbalstīs Eiropas Savienības konsekventu stratēģiju izveidošanu, lai novērstu krīzes un e, risinātu tās kā arī sekos tam, lai visi šie rīki tik izmantot koordinētā, e, koordinētā un e, se, savstarpēji papildinošā veidā. Eiropas Savienība strādās pie tā, lai šie rīki tik ieviesti konsekventā veidā. Lisabonas līgums un ārējās darbības dienests dos iespēju ne tikai uzlabot drošības un aizsardzības eh, politikas konsekvenci un citu instrumentu darbību, bet arī stimulētu eh, koordinācijas un, un koherenci ieviešanu gan ar civiliem, gan militāriem līdzekļiem. Šeit ir runa par ļoti svarīgu aspektu. Ir vēl aizvien, eh, vēl jo vairāk tādu situāciju, kur krīzes pārvaldība pieprasa gan militāras, gan civilas kapacitātes. Vēlreiz piemērs tam ir Afganistāna, bet arī Kongo Demokrātiskā republika misijām ir aizvien sarežģītāk mandāti, ir jāsniedz atbalsts eh, valdībām gan policijas, gan eh, justīcijas jomā, palīdzot nodrošināt labu pārvaldību, veidojot tiesisku valsti, cilvēktiesību ievērošanu, kā arī saiknes ar attīstības politiku. Un, lai varētu risināt šīs sarežģītās situācijas, ir jāveido adekvātas struktūras un vēl jūs uh, vairāk uh, piemērotu pieeju. Tāpat ir nepieciešamas piemērotas eh, civilas un militārās kapacitātes. Eh, turklāt eh, civilie dienesti var izmantot militārās kapacitātes, savukārt militāro struktūru pārstāvi var izveidot civilās struktūras, izmantojot tās specifiskās padomus un citus rīks, ko var nodrošināt civilās struktūras. Tāpat arī norit darbs, lai varētu veicināt sinerģiju starp uh, Eh, civilajām un militārām kapacitātēm, kas dotu iespēju uzlabot militāro civilo eh, sadarbību, tajā pašā laikā saglabājot ik viens specifiku. Dalību valsts un Eiropas Savienība ir strādā, lai varētu nodrošināt eh, formācijas un apmācību, lai personālam, eh, gan pers eh, civilējiem, gan militāriem būtu nepieciešamas iemaņas. Un visbeidzot, Lisabonas līgums pārēdz to, ka augstā pārstāve sekos misiju civilo un militāro aspektu koordinācijai kopējās drošības ārpolitikas ietvaros ārējās darbības dienestā, civilās un militārās struktūras krīzes pārvaldībā tiks e, sagrupētas, un šajā sakarā es ap, e, esmu gandarīts par Eiropas parlamenta darbu pie re, rezo, rezolūcijas par militāro un e, civilo misiju sadarbību. Dargie kolēģi, es pieminēju nepieciešamību veidot militārās kapacitātes saprātīgākā veidā un nepieciešamību izmantot šīs kapacitātes eh, koordinācijā ar citiem instrumentiem, kas ir Eiropas Savienības rīcībā. Un tagad es gribētu eh, mazliet pieminēt nepieciešamību Eiropas Savienībai stiprināt savas partnerattiecības. Sadarbība ar eh, partneru valstīm vienmēr ir bijis viens no pamatiem Eiropas ārējās darbības dienestā un viens no pīlāriem un balstiem patiesam multilaterālismam. Partnerattiecības un koordinācija ar citiem spēlētājiem e, ir neatņema mūsu darbības sastāvdaļa, un efektīvas partnerattiecības var stiprināt savu ietekmi ar e, savstarpēji papildinošām darbībām, tajā pašā laikā kopīgi izmantojot resursus vai nosūtāt, e, nosūtot spēcīgāku vēstījumu, tad, kad ir runa par krīzi septembra sanāksmes laikā, kas bija veltīta strateģiskajām eh, partnerattiecībām ārējās attiecībās, Eiropadome apstiprināja, ka mums ir pilnībā jāizmanto iespējas, ko piesniedz Lisabonas līgums, lai varētu sniegt eh, saskaņot atbildes tiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies, un varētu īstenot eh, savu lomu starptautiskajā arēnā. Augstā pārstāve būs ar būtisku atbildību izstrādājot stratēģijas un darbību šajā sakarā. Sadarbība ar apvienotajām nācijām ir stūrakmenis eh, drošības un ārpolitikā mūsu attiecības ar apvienotajām nācijām ir tālajošāks nekā uh, svinīgas deklarācijas, un to svarīgums skaidri ir izpaudies dažādos ciešas sadarbības piemēros konkrētās vietās. Pēc tam, kad tika ātri izvietoti militārie spēki eh, Kongo Demokrātiskās republikas austrumos pirms ANO eh, kara spēka, uh, kā arī atsevišķu atbildību transfers eh, eliks ietvaros, kā piemēram eh, Kosovā un citās vietās. Tāpat arī mūsu sadarbības konkrētos kārdarbības teātros, kur eh, ir klātesoši gan Eiropas Savienības, gan apvienoto nāciju spēku. Šo sadarbību stiprina kontakts starp personālu kā arī šeit ir jāpiemina 2003. gada kopēja Eiropas Savienības un ANO deklarācija par sadarbību krīzes pārvaldībā, kā arī 2007. gada deklarācija par Eiropas Savienības un apvienotu nāciju sadarbību krīzes pārvaldībā. Tāpat ir arī iespējams uzlabot atsevišķus aspektus sadarbībā starp Eiropas Savienību un apvienotiem nācijām, kā jau to parādīja uh, operatīvo atbildību transfer piemērs starp šīm abām organizācijām ņemot vērā ļoti atšķirīgās darba metodas. Atsevišķas dalībvalstis ir formulējušas priekšlikums, lai varētu stiprināt sadarbību apliecinot Eiropas Savienības eh, paaugstinātu iesaistīšanos eh, ANO darbībās. Vēl viens stūrakmenis drošības ārpolitikā ir partnerattiecības ar NATO, eh, kur mēs vēlamies, lai tas balstītos uz pozitīvu dinamiku. Mūsu abas organizācijas strādā plēc pie plēc Afganistānā, Kosovā, Bosnijā, Hercegovinā, kā arī pie Somālijas krastiem. Mēs atbalstām vienotas vērtības un vienotas mērķus, un mums ir ļoti daudz kopīgi locekļi. Tāpat ir plaši pieņems tas, ka Eiropas Savienībai un NATO ir jāsadarbojas un jākoordinē savas darbības, ņemot vērā to, tādas modalitātes, kas nebija paredzētas tad, kad tika pieņemtas ietvar šo struktūru sadarbībai. E, tomēr atsevišķās politikas e, KV pilnībā izmantot to, ko piedāvā šīs partnerattiecības. Septembra sanāksmē Eiro padome aicināja augsto pārstāvu nākt klājā ar savām pārdomām pār e, sadarbības ap Eiropas Savienību un NATO, kā varētu šo sadarbību stiprināt, balstojoties uz konkrētiem pasākumiem, kas jau ir iesniegti NATO gada sākumā. Šie pasākumi paredzēja Eh, modalitātes, kas dotu iespēju turpināt eh, konsultācijas un kontaktus starp eh, personālu par operācijām par kapacitātēm, tajā pašā laikā norādot nepieciešamību rast līdzekļus pārskatīt šīs sadarbības pamatus. Un šī dubultā pieeja tiks turpināta tuvāko mēnešu gaitā. Visi partneri abās organizācijās būs ar iespēju apliecināt savu vienotību un veidot patiesas partnerattiecības, kas ir balstītas uz ikvienu specifiku. Eh, savukārt NATO ir apņēmusies atjaunot savu strateģisko koncepciju un Eiropas Savienība gatavo savu nākamo samitu ar uh, prezidentu Obāmu. Tāpat arī mums ir jāsadarbojas ar jaunajām izvirstošajām lielva, eh, lielvalstīm un uh, jāsadarbojas visos jautājumos, kas ir jāstiprina partnerattiecība, visos jautājumos, kas ir saistīti ar krīzes pārvaldību. Tas ietilpst eh, pieaugošajā strateģiskajā lomā, ko, eh, kādu piekrīt Eiropas Savienībai. Mēs to eh, konstatējam cīņas pret pirātismu gadījumos, kad mēs esam uzsākuši sadarbību ar tām valstīm, kas vēl nebija partneri krīzes pārvaldības ietvaros tādām kā Ķīna, Indija, Japāna. Tāpat arī, ja mēs apspriežam cīņu pret pirātismu ar ASEAN, Uh, Āzijas Eiropas uh, tikšanās ietvaros. Tāpat arī sadarbība ar Kongo, ar uh, Un ar Dienvidāfriku vēl uh, ir cits piemērs. Sadarbība ar dalību uh, savienotajām valstīm ir uh, kļūsi par realitāti, kā arī Eiropas Savienības uh, misija Čādā ir norādījusi to, cik nozīmīga ir sadarbība ar Krieviju. Perspektīvas, ko piedāvā kopējā uh, drošības ārpolitika pēc Lisbonas, ir ļoti daudz, kā arī izaicinājumi, kurus uzliek dažādas uh, finansiāli ierobežojumi. Mums ir jābūt ar uh, kopīgu politisku pieeju, nu, grib norādīt, ka padome ir e, aicinājusi stiprināt starp parlamentāro dialogu, kā arī to paredz Lisabonas līgums. E, beidzoties Rietum Eiropas e, Savienībai, mēs nevaram zaudēt tās priekšrocības, ko mums piedāvā starpparlamentāra asambleja, un mums ir jānodrošina tas, ka mēs varam veidot Eiropas drošības un aizsardzības kultūru. Un jums, nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentiem, būs jālemj par to, kāda forma tiks piešķirt šai sadarbībai Eiropas Savienības ietvaros, kā to padar, paredz protokols numur viens pie līguma, kā arī kā to e, priekšsēdētāju konferencē e, Madridē tu, to ziņoja augstā pārstāva Aštone kas ir gatava sadarbībai un sagaida no Briseles 18. oktobra ārlietu komisiju priekšsēdētāju konferences un 27. oktobra konferences sagaida pozitīvus rezultātus. E, godējumie deputāti, Nacionālo parlamentu deputāti, Eiropas parlamentu deputāti, pirms es beidzu savu uzstāšanos, es gribētu izmantot iespēju, lai apliecinātu mūsu, savu cieņu mūsu pilsoņiem, kas atrodas misijās visā pasaulē, uzteikt viņu drosmi, viņu apņēmību, vai viņi strādātu uh, ANO, NATO vai Eiropas Savienības ietvaros. Viņi ir mūsu lepnums, un es vēlos pateikties tagad jums par uh, jūsu uzmanību un novēlu jums auglīgas debatas. Grazie, signor segretario di Stato, il suo intervento. Paldies uh, valsts sekretāram par šo uh, ļoti izsmeļošo un garo uzrunu. Daudzi kolēģi vēlētos uh, arī izteikt savus komentārus. Jēnēša kungs vispirms no Polijas senāta. Vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs dzirdējām ļoti būtisku, svarīgu Šastela kunga uzrunu, kura pievērsās trim galvenajiem izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies. Pirmkārt, kopīgu interpretāciju par to, kas ir struktūrēta sadarbība, savstarpējā palīdzība un atbildība un solidaritātes klauzula un, protams, tā ideja, kas ir ierakstīta 42. un 44. līguma pāntā, proti par to, ka dalību valstu grupai var uzdot pildīt uh, noteiktu misiju savā vārdā un Polijas Republikas senāta vārdā es vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, cik svarīga ir kopīga izpratne par uh, pastāvīgu struktūrētu sadarbību. Šastelkungs mums teica, ka nepietiek tikai ar to, ka mūsu rīcībā ir uh, atbilstoši instrumenti, bet šo instrumentu izmantošana ir atbilstoši jākoordinē. Man šķiet, uh, ka šādu instrumentu koordinācijai, tās īstenošanai mums ir jāsaprot, kādi šie instrumenti ir un galvenais izaicinājums, ar ko saskaras dalību valstu parlamenti, ir izstrādāt pastāvīgu struktūrētas sadarbības definīciju. Es arī vēlētos kaut ko teikt par to, kāda politiska nozīme ir starpstarpējās, starpstarpējā atbalsta un sadarbības klauzulai. Tā ir tiešām izšķiroši svarīga, ņemot vērā to, ka mūsu savstarpējā atkarība arvien pieaug, it tīpaši runājot par piekļuvi. Uh, dalību valstīm ir nepieciešama kopīga izpratne par šo klauzulu, ko, veicot kopīgas investīcijas uh, un veidojot kopīgu kapacitāti. Un noslēgumā es vēlētos pievērsties tam, cik svarīgi ir 42. un 44. līguma pāns. Proti par to, ka dalību valstu grupai tiek uzdots īstenot kādu misiju. Šajā šo punk, pāntu nosacījumi nosaka, ka dalību valstu grupai var uzdot īstenot noteiktu misiju, un šie panti rada mums visiem kopīgu izaicinājumu. Un es to saku kā Polijas parlamenta augšpalātas pārstāvis. Šie panti rāda, ka mums ir nepieciešama kopīga vienota izpratne par to, ka Lisabonas līguma normas ir jāīsteno praksē. Un es no savas puses vēlētos teikt, ka mums ir jānodrošina tas, lai nerastos tāda situācija, ka 42. un 44. pants tiek izmantoti pirms ir izveidojusies kopīga izpratne par to nozīmi un interpretāciju. Pirms mēs uh, patiesībā saprotam, ko nozīmē šis uzdevums valstu grupai veikt kādu misiju. Es gribētu paust polijas atbalstu Šastela kunga paustajām idejām. Polija tic atvērtai ietverošai pieejai eh, šajā jomā, un tādēļ mēs uh, liekam lielu uzsvaru uz to, ka uh, atsevišķu valstu gribai ir jābūt pamatā šo darbību veikšanai, balstoties uz solidaritāti un sadarbību. Paldies, Kireškungs! tagad Dinos Vretos, kurš ir aizsardzības un ārlietu komitejas uh, priekšsēdētājs Grieķijas parlamentā. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par šo iespēju sadarbībai pār ļoti svarīgajiem tematiem kopējās drošības un ārpolitikas eh, ietveros. Lisabonas līgums attiecas uz eh, protokola viens eh, īstenošanu līgumā nacionāliem parlamentiem, kā arī kapacitātes nacionāliem parlamentiem sniegt savu devumu kopējās drošības aizsardzības politikā. Svarīgi tas, kas ir, un kas ir inovācija Ir līgumā ir augstā pārstāvja posteņa un ārējās darbības dienas izveidošana. Ir runa šeit par to, ka šis dienests e, tiek saistīts ar augstā pārstāvja e, personu. Līguma iestvaros Eiropas Savienība tiek uzklausīta vien, vienbalsīgi. Tas at, vienbalsīgi lēma attiec uz kopējo drošības eh, un ārpolitiku. Tāpēc Nacionālo parlamentu ir jāstrādā pie šīs politikas. Vēl viens svarīgs elements ir. Pēc tam, kā tiek eh, atlaista Rietuma Eiropas Savienības parlamentārā asambleja kura nodarbojas ar militāriem jautājumiem, beigs savu darbību 2011. gadā, un tāpēc um, mums nacionālajiem parlamentiem ir jāatrod jauns ritms, eh, jauni priekšlikumi tiek skatīti, un parlamentu priekšsēdētāju sanāksmē 2011. gada aprīlī mēs gaidām advancētāks izteiktus priekšlikumus, kā jau es sacīju, tiek uzklausīti priekšlikumi gan no Itālijas, gan no Francijas puses. Citi parlamenti piedāvās jaunas e, idejas drīzumā, un ir ļoti svarīgi tas, ka sadarbības starp nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu, kuru uh, lomu nosaka līgums, kā arī seš, Eiropas parlaments 16. septembra lēmums. Šī sadarbība ir ļoti nozīmīga. Un visi šie instrumenti ir pamats mūsu sadarbībai ar nacionāliem parlamentiem. Priekšsēdētājs. Mums varētu, mēs varētu izveidot eh, kopīgu parlamentāru korpusu eh, sadarbībai. Šeit nerunājas par jaunu struktūru institūciju ietvaros vai Eiropas parlamentu ietvaros. Es gribētu eh, runāt par to, cik svarīgi ir Nacionālo parlamentu klātbūtne. Mums ir neliels sekretariāts, bet pietiekams, kurš varētu Eh, izveidot šādu struktūru. Mums ir dažādas komisijas, kuras strādā ar eh, drošības eh, un ar aizsardzības jautājumiem. Un mums ir jāiet ceļ arī referenti, kuri varēs sagatavot savus ziņojumus tādā veidā, lai mēs varētu efektīvā veidā sadarboties. Es apzinos to, ka būs ļoti dažādas reakcijas uz to. Šīs reakcijas no mūsu Eiropas eh, parlamenta kolēģu puses, bet ar, apzinoties to, ka šī struktūra būs ar lielām izmiksām un, un, un citiem, e, citas norādes, mēs to esam varējuši konstatēt jau iepriekš. Taču struktūra sekretariātam e, kas sastāv no piecām vai sešām eh, personām, nebūtu tik būtiski. Bet šeit mēs eh, konstatējam, ka ārlietu dienestam ir paredzēts 5000 eh, personu liels sastāvs. Tādējādi būtu pat smieklīgi, ja mēs oponējam pret 5-6 cilvēku sekretariātu, kas varētu atbalstīt šādu parlamentāru struktūru. Es vakar uz, dzirdēju Broka kungu debatēs, kas bija veltīts Lisabonai, sakot, ka Eiropas parlaments varētu atbalstīt šādu struktūru. ar Eiropas eh, parlamenta sekretariāta palīdzību. Nacionālie parlamenti ir neatkarīgas struktūras un institūcijas, kuras darbosies eh, drošības un aizsardzības politikā, tām ir jābūt neatkarīgām un tām ir jābūt brīvām pretējā gadījumā. Mēs eh, sanāksim vienmēr šeit neformālā veidā lemtu par kooperāciju, par apsprietu zināmu eh, tēmātus, taču neiztenosim savus uzdevumus. Priekšsēdētāji vēlreiz grib pateikties par iespēju paust savu viedokli šeit. Es aicinu pārdomāt ļoti svarīgo elementu, kas ir attiecināms uz sadarbības ar Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, balstoties uz kopēja pamata, veidojot struktūru, kura varētu efektīvi darboties. Paldies! Vrētos kungam! Tiešām bija ļoti interesanti uzklausīt jūsu viedokli, bet vēlos atgādināt visiem kolēģiem, ka šī pirmā diskusijas daļa, ko ievadīja Šostela kungs, tik tiešām ir par to, kā mēs varam uzlabot un pastiprināt drošības un ārlietu politiku, runājot savukārt par parlamenta uzraudzību te mums runās Danžona kungs otrajā pusē, un viņš runās ļoti plaši par šo jautājumu. Cienējamie kolēģi, jums, protams, ir tiesības runāt par visiem jautājumiem, kas jums ir svarīgi, bet varbūt būtu labāk sagrupēt diskusijas attiecīgi pēc saraksta, kā tas ir iekļauts šobrīd darba kārtībā. Un tagad lūdzu Eiropas parlamenta pirmais deputāts, kā jau teicu, runās daži parlamenta deputāti un daži Eiropas parlamenta deputāti un lūdzu Dafa kungs. Priekšstādātāja kungs, es domāju, ka ir pienācis brīdis trīs svarīgu uzdevumu veikšanai. Un pirmais no šiem uzdevumiem ir rūpīgi un precīzi izvērtēt, kādas ir stiprās un vājās puses nacionālajā militārajā politikā un valstu armiju spēkos. Mums ir jābūt sistemātiskai pārbaudai, lai izvērtētu līdzekļu, ieguldīto līdzekļu efektivitāti 27 dalību valstīs. Tā, lai mēs skaidri zinātu, Vai mēs varam efektīvi rīkoties? Nepieciešamības gadījumā, ja mūsu drošība tiek apdraudēta. Pirms mēs būsim pabeiguši šādu rūpīgu analīzi, es domāju, ka nebūtu prātīgi izvērst teorijas par citiem soļiem attiecībā uz to, kā mēs varētu uzlabot integrāciju militārais spēkos vai arī izveidot ciešāku sadarbību starp civilo un militāro kapacitāti Eiropas Savienībā. Manuprāt, tas ir tikai loģiski. Mēs tik tiešām, ja šādi rīkosimies, tad tikai minēsim. Sanāks tā, ka sāksim plānot kaut ko pirms būsim izvērtējuši faktus. Un tas noteikti nav prātīgi. Un tad otrais solis būtu izdarams no Eiropadomas puses un Katrīnas Eštānes puses tā lai viņi izveidotu skaidru laika grafiku tam, kā var izvērtēt pastāvīgās struktūras, kas ir nepieciešams sadarbībai. Pastāvīgās struktūras izveide un darbības modalitātes, protams, ir ļoti sarežģīts jautājums un prasīs diezgan daudz laika, pirms varēsim skaidri redzēt, kur mums ir jādodas. Un šeit tādas valsts kā pienotā karaliste, tādām valstīm ir jāpieņem ļoti svarīgs lēmums, vai vispār šīs valstīs gribētu piedalīties šādā militārajā sadarbībā. šādi lēmumi nedrīkst tik pieņemti bez rūpīgām pārdomām. Un tad trešā problēma, ar ko mums ir jāsaskarās, ir Turcija. Ja, ja mēs neatrisināsim mūsu strateģiskās attiecības ar Turciju, tad jebkāda veida sadarbības uzlabošana starp Eiropas Savienību un NATO būs neveiksmīga. Tas nozīmē, ka mums ir šis politiskās prioritātes, un Katrīna Eštāne tas ir jādara, ir jārisina attiecības starp Turciju un Kipru. Paldies! Liels paldies, Dafkungs! Un tagad lūdzu Edmondo Čierija no Itālijas. Lūdzu. Labrīt, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, cienījamie klātesošie. Man ir diezgan īsts komentārs, jo negribu atkārtot to, ko jau ir teikuši kolēģi attiecībā uz Lisabonas līguma aktualitāti un svarīgumu. Eiropas Savienība ir ārkārtīgi svarīgi turpināt integrāciju un nodrošināt papildināšanas aspekta izpildi gan Eiropas Savienības politikā, gan arī mūsu sadarbībā ar NATO. Mēs varam uzlabot sadarbību ar Krieviju, kas ir mūsu svarīgais strateģiskais partneris. Tas nozīmē, ka Krievijai būtu pēc iespējas plašākā mērā jālīdzdarbojas mūsu stabilizācijas pasākumos visā pasaulē. Mums arī svarīgi izrādīt lielāku solidaritāti, piemēram, Afganistānā. Skaidrs, ka mūsu budžets nav milzīgs, taču ir arī skaidri skaidrs vajadzības. Itālija kādus divus miljonus gadā tērē savām Afganistānas misijām, nerunājot par milzīgām izmaksām, kas ir saistītas ar to, ka mēs zaudējam savus karavīrus tur. Eiropas Savienība Afganistāns jautājums ir jārisina, un tāpēc dalību valstīm šai jautājumā ir jābūt maksimāli solidāriem. Runājot par par drošību un aizsardzību Eiropas Savienībā, ir jāpasaka, ka ir svarīgi integrēt divas direktīvas, kas ir saistīts ar budžetu, kas ir saistīts ar birokrātijas samazināšanu, kā arī brīvu konkurenci. Šeit ir jāizvairās no fragmentācijas gan attiecībā uz pētījumiem, gan arī uz uh, ražošanas izpēti un līdzīgiem jautājumiem. Eiropas Savienībā tērē šai jomā daudz mazāk, un mums ir kādas 87 pētniecības programmas. ASV savukārt nevairāk kā 30, un te, manuprāt, ir skaidri redzam, ka mēs strādājam diezgan fragmentāri. Runājam par integrācijas spēku un sadarbību. Manuprāt, izmantojot dažādas apmaiņa, apmaiņas programmas, Un ne jau tikai runa šeit ir par karavīru apmaiņas programmu, bet arī par militāro skolu mācekļu un studentu apmaiņu. Tādā veidā mēs varēsim nodrošināt labāku apmācību. Un, protams, arī Eiropas diplomātiskajam dienestam šis jautājums ir ļoti aktuāls. Un te pieturiešos pie tie komentāriem, kas jau ir izteikti. Un nobeigumā teikšu, ka ņemot vērā uh, to, kas ir paredzēts saistībā ar rietumu Eiropas Savienības uh, uh, darbības beigām, tad ir nepieciešams izveidot attiecīgu platformu, lai pārstāvi, kas darbojas šajā jomā, varētu efektīvi sanākt un apspriest sev svarīgus jautājumus. Paldies! Lielas paldies Čirīlī kungam! Un tagad lūdzu Kristiāna Heller. No tautas partijas grupas. Kristiāns Helers. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, man ir ļoti īsts komentārs. Runāšu par sadarbību starp civilējiem un militāriem spēkiem. Parlaments ir nolēmis uzsākt iniciatīvu, un Dežona kungs šeit ir darbojies arī. Viņš ir Viņš darbojas uh, drošības un aizsardzības apakškomitejā, un mēs uzskatām, ka tīri no praktiskā viedokļa, un mēs varam Eiropas Savienības centienu šajā gadījumā diezgan vienkāršā veidā paplašināt un padziļināt. Un šeit Arnu kundze šai jautājumā viņa darbojas attiecībā uz strateģisko plānošanu, un mēs ļoti skaidri un gaiši vēlreiz uzsveram, par, šo, par to, ka ir nepieciešams šeit uzlabot struktūru darbību. Kāpēc es runāju par to? It ja īpaši Nacionālo parlamentu deputātiem ir ļoti svarīgi zināt, ka tā bija padome, kas iepriekšējos gados katru gadu definēja un veidoja attiecīgas struktūras. Un šīs struktūras politiski jau ir izveidotas, līdz ar to mēs varētu jau tagad uh, izmantot kādus 11 tūkstošus speciālistus, karavīrus un varam izmantot viņus plašākā kontekstā gan militāri, gan civili. Taču realitāte Eiropā ir tāda, ka lielākoties civilā jomā mēs varam ar kādiem 3000 speciālistu veikt, un arī šajā gadījumā ir milzīgas problēmas šajā gadījumā, jo personāls bieži vien netiek piedāvāts saskaņā ar vienošanos. Nu, parlaments nolēma šajā gadījumā nediskutēt par to, kas tad padomē nav sanācis. Nē, mēs gribējām vispirms saprast, kādi lēmumi ir pieņemti un kādas šobrīd ir operacionālās un struktūrālās realitātes. Un šeit mēs varam pateikt, ka nacionālajie parlamenti gan arī savos plānos gan arī savos darbos ir daudz tālāk pavirzījušies šajā realitātē. Tāpēc, manuprāt, ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka esošajā situācijā, kur veidojot drošības un aizsardzības politiku un veidojot attiecīgas struktūras, mēs pirmo reizi runājam par lietu kopēju veidolu un arī par to, runājam par to, par dalību valstu rīcību, un daudzos gadījumos viņi tiešām ir tikuši daudz tālāk. Viņi jau ir pieņēmuši lēmumus, kas ir daudz dziļāk par to, par ko tiek spriest Eiropas Savienības līmenī, un manuprāt, šī plājas mums ir jāaizpilda. Piemēram, Haiti katastrofa. Šajā gadījumā tik tiešām bija vajadzīga, vajadzībai izmantot arī militāro kapacitāti. Un šobrīd Mēs, Eiropas Savienība, mēs nevaram izpildīt mūsu pašu saistības, un, manuprāt, tā ir politiska problēma, jo tad Eiropas Savienība arvien mazāk kāds grib uzticēties. Un šeit mūsu darbs pirmām kārtām ir saistīts ar to, ka Eiropā ir jāveido un jāattīsta civilo un militārā kapacitāte, un šeit nebūs nekādu jaunu āmumu, bet par to, kā var praktiski šīs struktūras izveidot. Un šeit dialogs ar nacionālajiem parlamentiem ir ārkārtīgi svarīgs, jo, kā jau teicu, mums tiešām ir sajūta, ka šeit nacionālās valdības jau pieņēma daudzus svarīgus lēmumus, kas ir gan politiski saistoši, gan arī ekonomiski svarīgi, taču daudzos gadījumos ir ļoti grūti īstenot šos lēmumus un apņemšanās. Un mans pēdējais komentārs saistībā ar militāro iesaisti. Un šeit mēs neorientējamies uz politiskiem jautājumiem, nē, mēs runājam ļoti konkrēti par militārajām grupām, par armiju. Jāatcerās, ka ar Lisabonu procesu mēs neesam uh, izdomājuši nekādu risinājumu saistībā ar armijas iesaisti. Mums ir tā ziemeļa grupa, un šajā gadījumā dalību valstis pašas ieguldīja spēkus un līdzekļus, bet doma ir tāda vienkārši, ka ir jāizmanto šī pieredze tā, lai nākamreiz varētu izmantot šo uh, armijas grupu arī turpmākajiem darbiem, nu tad tiešām jautājums ir, kā mēs varam šo civilo un militāro iesaisti nodrošināt, jo sanāk tā, ka tiek veidota kāda militāra grupa, bet pavisam drīz tā grupa vairs nedarbojas, vienkārši tādēļ, ka tā bija izveidota vienam uzdevumam. Un tad nākamais jautājums, protams, saistīts ar finansējumu. Vai nu mēs izvēlamies tā saucamo atēnu mehānismu vai kādu citu, savādāk sanāk armijas grupa, kas tiek izveidota, un principā šo grupu finansē tās pašas dalību valsts, kas ir izveidojušas, un tīpaši mazām dalību valstīm tas varētu būt ļoti sarežģīti. Un, manuprāt, tas ir viens no iemesliem arī, kāpēc šādu militāro grupu nekad neesam izmantojuši reāli. Paldies! Liels paldies Elara kungam! Cingeris kungs no Lietuvas parlamenta, lūdzu. Dievu, garamas pirmininkē. Paldies, priekšsādātāji! Šodien mēs spriežam par pašu pirmo sanāksmes jautājumu, un varbūt ir pareizi runāt arī par Eiropas Savienības izveidas pamatīdējām šeit. Es pieminēšu gan Šūmaņu kungu, gan arī Lisabonas līguma izveidas ideju. Šeit ir šie divi posmi. Vispirms runājot par sākumu, mēs skaidri zinām, ka Eiropas Savienībā iestājās ar laiku arī desmit bijušās padomas Savienības republikas valstis. Un mums ir jāpasaka, ka Eiropas Savienība ir pirmām kārtām demokrātiskā struktūra. Ir 27 dalība valstis, un visām dalību valstīm ir līdzīga juridiskā un politiskā attieksme attiecībā uz demokrātijas vērtībām. Un tagad mēs meklējam šo ārkārtīgi svarīgu nišu. Mēs runājam par nākotni saistībā ar aizsardzības politiku Eiropas Savienībā. Un, kad mēs par šādām lietām spriežam, tad mums ir jāpasaka, ka esam solidari, solidāri ar citām valstīm pasaulē. Kad mēs runājam ar strateģiskiem partneriem, tad ir absolūti svarīgi nedarīt vēlreiz to pašu, ko jau tagad dara NATO. ASV iesaist ir ārkārtīgi svarīga. Centrālai Eiropai ASV augstā kara laikā sniedza ļoti nopietnu palīdzību un tiešām ir palīdzējusi nodrošināt mūsu demokrātisko nākotni, un mēs varējām tikt vaļā no 50 verdzības gadiem. Kad mēs atcerāmies šo faktu, tad vēlreiz teikšu, būtu svarīgi ne darīt to pašu, ko jau tagad dara, veiksmīgi dara NATO. Tas bija pirmais aspekts, un otrkārt vēlos runāt par efektivitāti. Atcerēsimies mūsu funkcijas, mūsu lomu Moldovā un Ukrainā. Šeit mēs spēlējam politisko lomu. mēs varam darboties, darboties, mēs varam darboties kā starpnieki Piedņestras reģiona, kur šobrīd tiek veidoti kaujas spēki, un Moldovas valsti un šīs valsts integritāti šāda situācija ļoti nopietni apdraud. Manuprāt, šeit mēs varam būt efektīvāki un varam sagaidīt ka arī mūsu misijas cīņā pret pirātismu, ka šīs misijas nākotnē būs veiksmīgākas par iepriekšējām. Un te vēl ir jārunā par tīri tehniskiem jautājumiem. Jāatcerās, kā tie cilvēki, kas tagad strādās baroneses, e- baroneses Eštānas dienestā, ka viņi tiek sūtīti ar ārlietu ministrijas starpniecību. Bet tad varbūt ir jāpadomā, lai mūsu speciālistus sūtītu arī no, ārliet, no aizsardzības ministrijas. Vismaz Lietuvā mēs plānojam tā darīt arī no aizsardzības ministrijas sūtīt speciālistus. Manuprāt, ir svarīgi atcerēties šo militāro aspektu ārlietu dienestā. Taču ir vajadzīgas zināmas reformas, lai mēs varētu sūtīt speciālistus darbam šajā dienestā, arī tos, kas nāk no militārām struktūrām. Lielas paldies, Cingeres kungs! Nu, un tagad Gomes kundze. Priekšsēdētāja, esmu ļoti gandarīta par iespēju runāt tagad un diskutēt ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Manuprāt, šādas sanāksmes ir ārkārtīgi svarīgas, jo tad mēs varam nodrošināt mūsu uzdevumu, jo uzdevums gal galā ir uzraudzīt un pārbaudīt ārlietu drošības un aizsardzības politiku Eiropas Savienībā saskaņā ar jaunizēdoto situāciju, pateicoties Lisabonas līgumam. Šeit vēl ir jārunā par Eiropas Savienības ārlietu dienesta izveidi. Ir ļoti svarīgi, lai šis dienas būtu konsekvents savā rīcībā un efektīvs, protams, jo ja tikai šādā veidā mēs varēsim ārlietas, drošības politiku nodrošināt efektīvā veidā. Tas nozīmē, ka arī Baronese Eštonai jāuzklausa Nacionālo parlamentu viedokļu, un viens no šādiem jautājumiem, manuprāt, būtu nodrošināt dzimumu līdztiesību un vienādu pārstāvniecību. Manuprāt, runājot par Eiropas Savienībā, Savienības rīcībā esošiem instrumentiem, ir ļoti svarīgi, lai mēs izmantotu militāro un civilo kapacitāti, kas ir pieejami Eiropas Savienībai mūsu plašajā politikā tieši aizsardzības politika un varējām redzēt, kā šīs sistēmas darbojas. Un jautājums jau nav par to, ka mēs vienkārši darīsim to pašu, ko jau tagad dara NATO, vienkārši kā darīsim to labāk. Nē, nē, runa ir par to, ka mēs darīsim kaut ko citu. NATO labi veic savu darbu, taču arī viņi šobrīd mainās un pārveidojas. Viņi arī domā par saviem strateģiskajiem mērķiem. Jautājums tad nav par NATO darbu un par to, ko mēs darīsim. Nē, drīzāk jautājums ir par to, kā mēs savās operācijās un darbos varam iesaistīt arī citus NATO, NATO valstis un partneru valstis, arī ASV. Jo mūsu mērķis, protams, ir nodrošināt mieru un drošību visās pasaulē, gan izmantojot Eiropas Savienības struktūras, gan arī NATO struktūras. Un, manuprāt, ja mēs nevaram to paveikt Eiropas Savienības līmenī, tad no NATO līmeņa noteikti nevarēsim. Un, un tas pats, manuprāt, attiecas uz šī jautājuma otro pusi. Ja mēs nevaram veiksmīgi darboties NATO, tad arī Eiropas Savienības politika diez vai veiksies. Mums ir svarīgi saprast, ka uzdevumu nākotnē nebūs mazāk, nē, to būs tikai vairāk. Tāpēc ir svarīgi atcerēties, kā pastāv dažādas iespējas iejaukties dažādās jomās, kur ir jāiesaistās arī ar militāro spēku vienkārši tādēļ, ka citas metodas nesniedz rezultātu. Šeit mēs bieži vien pamanām, ka mums nav pietiekama līdzekļu, nav arī solidaritātes, Daudzos gadījumos mums atkal un atkal jāaicina dalību valstis efektīvāk izmantot savus līdzekļus tā, lai izveidot to kapacitāti, kas mums ir vajadzīgā. Daži jau ir runājuši par to, ka ir nepieciešams savienot uh, un nodrošināt ciešāku sadarbību Eiropas Savienības pētniecības iestādēs tieši attiecībā uz militāriem pētījumiem, un šeit, protams, atkal paceļās finansējuma jautājums. Nepietiek ar to, ka Par šo jautājumu runāts Lisabonas līgumā. Nē, dalību valstīm ir jānodrošina attiecīgi stimuli, tā lai dalību valstis piedāvātu mums kopīgiem pasākumiem savu karaspēku, bet te pašā laikā ir svarīgi, lai visas izmaksas nebūtu šo pašu dalību valstu rokās. Piemēram, runājot par kopīgās aizsardzības aģentūras izveidi, uh, Šeit ļoti svarīgi, lai Baronēs Eštām to atbalstītu, un šeit tiešām aģentūra varētu sniegt šo skaidru ieskati. Ieskatu un ļoti svarīgi varbūt atteikties no tāda britu skatījuma uz šo jautājumu, kas eh, laikam līdz šim ir dominējis. Tas, kas notiek Lielbritānijā ekonomiskā līmenī, manuprāt, tas prasa zināmu racionalizāciju, un arī citur Eiropā šāda racionalizācija ir vajadzīga. Tāpēc ir ļoti svarīgi tikties regulāri, ir svarīgi pieaicināt arī baronesi Eštoni, un ir arī ļoti svarīgi, lai mēs sāktu rūpīgi izskatīt tos jautājumus, kas jau šobrīd ir svarīgs un arī būs svarīgi nākotnē. Un tad arī vēl jautājums, par ko runāja Andru Dafs. jāatcerās, ka mēs šeit runājam par Eiropas līmeņa jautājumu. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropa kļūtu par miera nodrošinātāju visā pasaulē, lai tik tiešām varētu palīdzēt konfliktu risināšanā. Skaidrs, ka Eiropa nevar vienkārši atnākt un atrisināt konfliktu, nē, bet ir svarīgi atrisināt arī problēmas, kas rodas starp esošajām dalību valstīm un kandidātu valstīm. Priekšsēdētājs jau paldies, un pirms es ļaušu izteikties nākamajam runātājam kas būs kolēģis no Rumānijas, vēlos sniegt informāciju jums. Tīri organizatoriska informācija. Visticamāk jums teica, ka pēcpusdienā sāksies streiks. Nu tad mans priekšlikums būtu, ja jums šovakar jādodas mājup, tad visticamāk būtu labāk uh, doties laikus prom no šejienes tā, lai jūs paspētu savu lidmašīnu, lai viss būtu kārtība. Šobrīd vēl uh, šis jautājums nav apstiprināts, tātad tie ir tikai streika draudi, bet mēs varēsim jums sniegt arī precīzāku informāciju tuvākajā laikā. Tagad lūdzu un Zolika kungs no Rumānijas parlamenta. Kolēģies. Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, man ir liels gods un mums, Rumāņiem, Rumānijas pārstāvjiem piedalīties šajā eh, sanāksmē, kur tiek skatīti šie tik svarīgie temati. Kopējā eh, drošības un aizsardzības politika. Es gribu uzsvērt šo kopējo aspektu. Kā jau eh, tika E, tika sacīts iepriekš. Daudz domā, ka Eiropas Savienība ir gigants ekonomiskā, politiskā jomā, tomēr eh, eh, drošības un aizsardzības jomā tā ir kā punduris. Tāpēc es gribētu uzdot jautājumu augstai pārstāvē komisijas vicepriekšsēdētājiem. Un es Eh, lūdzu arī to nodot tālāk augstākajiem, eh, augstāk stāvošajiem. Viņi grib vēlreiz sacīt, ka mums būtu liels prieks ar viņu tikties eh, nākam, kādā no nākamajām sanāksmēm. Mans jautājums attiecas uz savstarpējās palīdzības klauzulu bruņot uzbrukumu gadījumā, ko paredz Lisabonas līgums e, šādu palīdzību. Un, kā mēs zinām, šī klauzula attiecas uz 151. panta pienotu nāciju hartā pār aiz, e, tiesībām uz aizsardzību. Tādējādi tiek paredzēta savstarpēja palīdzība. Taču šī klauzula e, atbild uz eh, eh, piekto, eh, piekto pantu, kas attiec uz kolektīvu aizsardzību, kas zināmā veidā tika pārņemts kopienas ietvaros. Protams, lielākā daļa Eiropas Savienības dalība valstu, 21 dalība valsts, kas ietilpst gan Eiropas Savienībā, gan NATO balstīsies nākotnē ko, uz eh, NATO kolektīvo aizsardzību, uz dalību Ziemeļatlantijas aliansē. Un lūk, mans jautājums augstai pārstāvēji Aštonai. Kādā veidā šī savstarpējās palīdzības klauzula varētu tikt izmantota gadījumos, eh, eh, kad, ja ir iesaistītas sešas eh, valstis, kas nav NATO loceklis, vēl jau vairāk, ja tās ir samērā jūtīgā situācijā aizsardzības ziņā. Es gribētu, lai Aštaunas kundze runātu pār šo savstarpējās aizsardzības klauzulu Eiropas Savienībā. Paldies! Grazie onorevole Frunzulika. La parola al collega José Luis. Paldies. Es dodu vārdu Jose Luisam Arnā no par Portugāles parlamenta aizsardzības komitejas. Sveicināti! Vispirms es gribētu sveikt e, Eiropas parlamenta deputātus un e, apakškomiteju pār šo kopīgo iniciatīvu, kuru dod mums iespēju sanākt kopā Eiropas un Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, lai apspriestu šo ļoti būtisko jautājumu, kas ir ļoti aktuāls. Bet arī es gribētu atgādināt to, ka nav pietiekami tikai runāt par šo kopējo drošības un aizsardzības politiku, bet arī ir jābūt operēt spējīgiem bruņotiem spēkiem, pietiekami elastīgiem, labaprīkotiem un Eiropas Savienības kontekstā, lai mums būtu aizsardzības industrija, kas būtu ar e, startautisku projekciju. Mēs visās dalībvalstīs piedzīvojam krīzi un mēs saskaramies ar grūtībām Eh, dažādos eh, jomās. Eh, tādējādi mēs nevaram aizmirst to, cik svarīga ir aizsardzība, un arī nedrīkstam aizmirst kritisko situāciju, jo gandrīz visas Eiropas Savienības valstis ir ar investīcijām un izdevumiem, kas ir samērā augsti, vairāk nekā 2% šajā aizsardzības jomā. Tā ir situācija skaidra dalībvalstīm, kas ir NATO loceklis, kā arī mums ir jāpārskat dažkārt savu situāciju aizsardzības jomā. Iznirstošais jaunies valstīs Brazīlijā, Indijā, Ķīnā, vidēju austrumu valstīs aizsardzības izdevumi un investīcijas ir astronomiskas un pārsniedz jebkuras gaidas. Šeit ir jāsaskaras ar jaunu realitāti, un tas veidos jaunu uh, līdzsvaru starptautiskajā jomā. Šo iemeslu pēc. Um, Mūsu bruņotajiem spēkiem ir jābūt tādiem, kas var būt par pamatu patiesai drošības un aizsardzības politikai Eiropā. Un mums ir jāapzinās tas, ka ja mēs to tāds neveidosim, tad risks eh, tāds, ka ja mums ir lieliski koordinācijas mehānismi drošības aizsardzības politikā, bet aizvien marģinālāku lomu starptautiskajā kontekstā, ja mums nebūs labi aprīkoti bruņotie spēki ar nepieciešamajiem līdzekļiem, lai varētu rīkoties koordinātā un elastīgā veidā. Tāpat ir svarīgi tas, ka ja mēs vēlamies būt ar būtisku lomu šajā jomā, lai būtu koordinācija Eiropas aizsardzības industrijā. Pretējā gadījumā bez šādas koordinācijas mēs varam zaudēt savu jau līdz šim iegūto liemu. Un noslēgumā gribu sācīt, ka bez šiem diviem instrumentiem eh, drošības spēka un aizsardzības spēka, kas ir labi aprīkoti un laba aizsardzības industrija ar eh, jaunām tehnoloģijām un svarīgu lomu starptautiskā kontekstā, uh, neraugoties uz ļoti labo koordināciju, kāda varētu būt, tomēr mēs nevarēsim gūt pietiekam būtisku lomu, jo bez šiem abiem pamatiem, kas ir atbalsts kopīgai politikai, mēs nevarēsim konsolidēt to lomu, kuru mēs vēlamies Eiropai starptautiskajā kontekstā. Tāpēc ir ārkārtīgi būtiski tās, lai mēs optimizētu un konsolidētu drošības un aizsardzības kopīgo politiku un arī ārējās darbības dienestam ir jābūt ar aktīvu un svarīgu lomu. Eiropas drošības eh, aizsardzības, Eiropas aizsardzības aģentūrai ir jābūt ar parlamentāro kontroli, ņemot vērā lēmumu izbeigt atlaist rietumu Eiropas Savienību ir jāveido kompensējoši mehānismi. Mums ir jāturpina virzīties pa šo ceļu, ar koordināciju vien ir par maz, mums ir jābūt bruņotiem spēkiem, kas ir labi aprīkot un kas būtu ar savu svaru starptautiskajā panorāmā. Paldies ar nautikungam. Tagad atgriežamies pie Eiropas parlamenta deputātiem. Tānoka kungs ir savas grupas, eh, konservatīvo grupas eh, koordinators eh, drošības jautājumos. Paldies priekšstādātāji. Mana partija, Britu konservatīvo partija, jau pirms Lisabonas līguma ļoti skeptiski izturējās pret Eiropas un tagad tā saukto kopējo drošības un aizsardzības politiku. Uh, un mēs runājām par to, kāda ietekme būtu, ja mēs atdalītos no ASV, kas ir dominējošā militārā lielvara pasaulē, un tas grautu NATO, kas tik ilgi ir garantējusi drošību mūsu kontinentā. Tāpat būtu arī dublēšanās attiecībā uz uh, NATO Uh, pasākumiem, ir tīpaši tagad, kad taupības apstākļos uh, līdzekļi ir tik ļoti ierobežoti. Arī manā valstī ir uh, draudi, ka tiks samazināts aizsardzības budžets un notiek strateģiskās aizsardzības politikas pārskatīšana, un tas draud ar samazinājumiem arī bruņoto spēku jomā. Uh, gan Eiropā, gan pasaulē tiek atzīts, ka Britu uh, bruņotie spēki ir viena no labākajiem pasaulē, un tagad tie ir aktīvi iesaistīti Afganistānā. Šādiem samazinājumiem būtu katastrofālas sekas arī attiecībā uh, uz Pakistānas stabilitāti. Ja mēs nepastiprināsim centienus uh, kopējās drošības aizsardzības politikā nodrošinot koordināciju ar NATO uh, un sadarbību uh, parlamentārā asamblējā. Es esmu pēdējo mēnešu laikā konstatējis, ka NATO ierēģu un arī uh, deputātu vidū NATO parlamentārā asamblējā ir vēlme stiprināt šādu sadarbību. Uh, Un mēs arī mūsu komitejā sveicām NATO ģenerālu sekretāru Rasmusenu, notika uzklausīšana pirms dažiem mēnešiem, un tagad mums šādas tikšanās ir kļuvušas par regulāru notikumu. Un mēs arī esam roci, rosināti aktīvāk piedalīties NATO parlamentārās asamblējas darbā. Uh, manas politiskā partija un uh, politiskā grupa, kuras uh, vārdā mēs uh, tagad uzstājos. Um, tāds ir arī um, pašreizējās valdības um, viedoklis, ka ir jāatsakās no tādas noraidošās attieksmes pret kopējo drošības aizsardzības politiku. Pozitīvs piemērs ir cīņa pret perātismu pie Somālijas krastiem. Ar lepnumu var teikt, ka šo operāciju vada karaliskie Britu jūras spēki, bet uh, arī nepievienojošās valstis, piemēram, Indija, tagad var daudz aktīvāk sadarboties ar kopējo drošības un aizsardzības politikas uh, ietvaros veidotiem spēkiem, nevis ar ASV vadīto NATO, jo šāda sadarbība būtu politiski daudz sarežģītāk šādiem, šādām valstīm. Un arī KDAP misijām ir vieglāk nu, uh, piesaistīt mūsu neitrālās dalību valstis Un pat jāatzīmē, ka parlamentos, kurus dominē sociālisti, arī ir daudz labvēlīgāka attieksme pret iesaistīšanos kopējās drošības un aizsardzības politikas misijās, nevis NATO misijās. Un es piekrītu kolēģim Dafam, ka mums tuvāko mēnešu laikā ir vienreizēja izdevība nodrošināt, lai Eiropas Savienība atbalstītu ANO vadītās miera sarunas, Kipras jautājumā, jo Turcija pastāvīgi e, Kipras jautājumu dēļ bloķē ciešāku sadarbību ar kopējo drošības un aizsardzības politiku. Un ja varētu atrisināt uh, Kipras jautājumu, tas būtu izcili. Es aicinu kolēģus Uh, varbūt jums ir uh, iespēja apskat, skatīties izstādi, kas uh, ir organizēta parlamenta telpās, uh, saucās Kipras sējas. Un uh, gribu kopumā rezumēt, ko jau iepriekš teicu. Um, mūsu uh, politiskā grupa un brī, esam uh, lepni par mūsu piedalīšanos uh, KDP misijās un arī Atalantas misijās. Paldies! Un tagad eh, esam, eh, mums ir pieteicies runāt Kipras drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs, un viņš noslēdz mūsu debatas. Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par labākām sadarbības metodēm starp Eiropas parlamenta Uh, komiteju baronēsi Aštoni un nacionāliem parlamentiem. Mēs nekad nevaram skaidri uh, definēt kopējo drošības un aizsardzības politiku, ja mēs nevaram panākt uh, atbilstošu sadarbību. Mums ir 27 dalību valsts un ir tiešām grūti panākt, lai tās visas runātu vienā balstī, bet tas ir jāpanāk Ja mēs gribam, lai Eiropas kopējā drošības un aizsardzības politika būtu patiešām ticama. Es gribētu izteikt dažus komentārus uh, par to, ko ir teikuši godātie kolēģi no dalību valstu un Eiropas uh, parlamenta uh, Kipras uh, problēma ir jāatrisina, mums visiem jādod savs ieguldījums. Tā ir pēdējā valsts, kas uh, sarežģīja Eiropas Savienības NATO attiecības. Mums ir jāatrisina Kipras problēma, un tas arī palīdzēs mums uh, risināt attiecības starp Eiropas Savienību NATO, un ceru, ka arī Turcija dos savu ieguldījumu ieguldījumu šajā procesā. Paldies, Neafto kungs! Un, saka, priekšsēdētājs, pirms es dodu vārdu valsts sekretāram atbildēm, es gribētu jūs informēt par aviācijas darbinieku streiku. Man ir informācija, ka sarunas, kas norisinās starp lidostu un arotbiedrībām, nav zināms, kāds ir risinājums panākts, uh, tiks uh, publiskots paziņojums um, pusdienu laikā, un mēs, protams, informēsim jūs par tālāko attīstību šai jomā, jo mēs esam arī atkarīgi no tā, vai streiks notiek un cikos tas sākas. Un tagad es došu vārdu svarīgāku jautājumu apspriešanai. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribēju sacīt, ka debatas bija ļoti interesantas un e, tās tiks turpināts no Aštons kundzes puses, ņemot vērā e, tos pasākums, kas ir programmēti parlamentā 27. oktobrī un ārlietu e, komitejas priekšsēdētāja konference 18. oktobrī. Daži atbilžu elementi. Runājot par solidaritātes klauzulas piemērošanu, vairāk no jums to pieminēja. Tā uzliek par pienākumu Eiropas Savienībai un dalībvalstī sniegt savstarpēju palīdzību, kādu vienu no dalībvalstīm skār teroristu uzbrukums, dabas vai cilvēku radīta katastrofa ar visiem palīdzības, taiskaitā militāras veidiem. Kā jūs zināt, šī klauzula neatiec neatiec uz drošības un aizsardzības politiku, bet eh, šeit ir ļoti sarežģīta situācija, jo šeit tiek iesaistīti daudz aspektu, kā uh, civila aizsardzība, justīcija, cīņa pret terorismu arī aspekti, un šeit ir nepieciešams kopīgs priekšlikums no vienas puses no komisijas un otras puses no augstās pārstāvs. Uh, un e, izmantojot par militāro līdzekļu izmantošanu, Āštons kundzei būs jānāk vai ar pienācīgiem priekšteikumiem. Man ir jāatgādina arī tās, ka mūsu rīcībā jau ir atbalsta mehānismi iekšējās krīzes gadījumā tādi kā uzraudzības un informācijas centrs, kur dalību valstis var lūgt palīdzību kā arī koordinācijas mehānismi krīzes gadījumā, kas ir, e, kas ir izveidoti padomē. Jūs Eh, pieminējāt demokrātiskās kontrolas stiprināšanu attiecībā pret e, kopējo drošības un aizsardzības politiku. Es gribētu šeit atgādināt, ka atsauce uz e, ārpolitiku, kas tiek īstenota un saistības, kas, e, ko kontrolē parlaments, tad misiju vadītāji un amatpersonas, kas ir nosūtītas strādāt eh, krīzes eh, un pārvaldīt krīzes eh, misijas, atskaitās daudzām struktūrām, tā skaitā parlamentam, un mēs nedrīkstam aizmirst to, ka aizsardzība ir tā skaitā nacionāls jautājums un ļoti jūtīgs arī nacionālajiem parlamentiem. Šajā sakarā pamats ir Lisabonas līguma nosacījumi, kas, ko ir ratificējuši visas dalībvalstis, un deklarācija numur 14, kas norāda to, ka nevienas jaunas pilnvaras netiek piešķirtas šajā jomā Eiropas parlamentam. Un Eh, konkrēti kopējās drošības un aizsardzības politikas jomā. Savukārt par starpparlamentāro darbu es atkārtoju jums, Nacionālo un Eiropas parlamentu deputātiem, ir jālemj par to, kāda forma tiks piešķirta šai sadarbībai. Runājot par to, ka eh, uzdevumi tiktu nodoti eh, nelielām grupām E, bet tādi jautājumi kā struktūrāla sadarbība šeit ir e, jārunā par daudz lielāku elastīgumu kopējās drošības un aizsardzības politikas pasākumus, bet pret pastāvīgiem struktūrām nav nepieciešami formāli lēmumi. Protams, šāda īstenošana var tikt balstīta tikai uz skaidru Eh, sapratni par to, kādos apstākļos eh, šādu pasākumu izvietošana notiek. Krīzes pārvaldības pasākumos, kā var nodrošināt to, lai militārie aspekti nebūtu dominējošie. No institucionālā viedokļa drošības un aizsardzības politika um, eh, ir pakļautā civilai komandu centram, kā arī civilie militārie aspekti tiek pakļauti augstai pārstāvēji Un šeit ir jāskatās arī, jānorāda tas, ka galvenais izaicinājums ir nodrošināt eh, kopējo darbību konsekvenci civilo eh, krīzes eh, pārvaldības attiecas uz to, kas ir norādīts līgumā, Bet jāpiebilst, ka šeit ir panākts krietnes, eh, krietna sinerģija, eh, tā skaitā integrējot gan militāros, gan civilos aspektus. Un ir jādomā arī par to, ka varētu uzlabot militāro un eh, civilo komandēšanas struktūru. Jāatrod ir piemērots līdzsvars starp militāro un civilo ekspertīzi, un kā jau jūs jau norādījāt, ārējās darbējās eh, dienestā nedrīkst būt tikai ekskluzīva diplomātiskā Es līdzsvars ir jābūt arī līdzsvars starp vīriešiem un sievietēm, kā jūs zināt, Katrīna Aštona pie tā strādā taiskaitā, ņemot vērā apvienoto nāciju rezolūciju, konkrētu rezolūciju 1327. Runājot par panākto progresu struktūrālajā sadarbībā, pirmais etaps ir. E, panākt kopīgus viedokļus attiecībā uz pastāvīgo struktūrālo sadarbību, un šajā sakarā notika divi semināri, kuros piedalījās dalība valstu pārstāvi, pēdējo organizēja Beļģija, un mums ir jāturpina šie darbi, lai varētu panākt eh, viedokļu saskaņošanu. lai varētu arī definēt izpildāmos kritērijus. Viens no punktiem, kur nepieciešams konsensus, ir, ka sadarbība ir jābūt iekļaujošai un atvērtāji visai dalība, val, visām dalībvalstīm, kas vēlas iekļauties. Un jādomā par konkrētas sadarbības lomām, kādu mēs varētu nodrošināt šajā situācijā, un tādā veidā, ka kas būtu pieņem visiem dalībvalstis un Eiropas eh, aizsardzības aģentūra periodiski izvērtē dalību valstu devumus attiecībā uz kapacitātēm un turpinās līguma pilnvaru ietvaros eh, sadarboties ar dalībvalstīm, lai varētu palīdzēt eh, panākt nepieciešamās kapacitātes. Daži vārdi par savstarpējās palīdzības klauzulu. Šeit e, ir e, runa par solījumu sniegt savstarpēju palīdzību bruņotas agresijas gadījumā. Ir runa par politisku un juridiska raksturu nosacījumu uh, kuru var izmantot nepieciešams gadījumā. Savukārt, eh, savstarpējās palīdzības klauzula paredz, paredz um, papildus eh, palīdzību. Tāpat arī tiek atgādināts, ka līgums eh, atsaucas uz dalībvalstīm, kas ir ar neutralitātes tradīciju. un uzliek vairāk pienākumus pašām dalībvalstīm nekā uz ministru padomi. Runājot par komandējošajām struktūrām. Šis ir ļoti svarīgs un sarežģīts jautājums. Šeit ir runa par Eiropas Savienības kapacitātēm un Eiropas Savienības gatavību nodrošināt aizsardzību uh, militāriem un civiliem eh, un policijas ekspertiem. Protams, ir izveidot dažādi mehānismi, lai varētu plānot operācijas un īstenot misijas un operācijas. Runājot par civilajām misijām, eh, tā ir savs plānojums. Eh, militārajām operācijām mums ir mehānismi, kas dod iespēju izveidot ģenerālštābu tad, kad tiek pieņemts lēmums, lai uzsāktu operāciju Jautājums ir, vai pašreizējais mehānisms atbilst mūsu vajadzībām, un šis mehānisms balstās galvenokārt uz ārējām kapacitātēm, kas tika aktivizētas pēc vajadzības, tas ir arī izdevīgāk izmaksu ziņā, un mums jau ir izdevies apmierinošā veidā nu, īstenot vairākas misijas savukārt. Vai ir jāuzdod jautājums, vai tās eh, turpinās atbilst aktivitā, eh, mūsu kapacitātiem un prasībām, ņemot vērā ļoti dažādās struktūras, kur dažkārt var pārklāties militārie un civilie pasākumi, un ir jāpārdomā par to, kā ir ja, labāk saglabāt sistēmiskās zināšanas un uzsākt operācijas uh, kur ir nepieciešamas steidzamas reakcijas un nekavējošas darbības, kā piemēram dabas katastrofu gadījumā. Mums šis jautājums ir jāskata pragmatiski, balstoties uz skaidras definīcijas, ko mēs vēlamies funkciju un nevis struktūras ziņā. Pēc tam mums ir jāizvērtē, vai ir pietiekami uzlabot esošos mehānismus, vai ir nepieciešami ambiciozāki risinājumi de... Runājot eh, par aizsardzības tirgu un Eiropas aizsardzības nozari. Eiropas aizsardzības aģentūra turpinās eh, strādāt pie eh, caurskatām Eiropas aizsardzības iekārtu tirgus saskaņā ar rīcības kodeksu, labas prakses kodeksu piegāžķiedē un runājot par rīcības kodeksu publiskajos aizsardzības iepirkumos, kas ir uzsāks 2006. gadam, vairāk nekā 560 atzinumu eh, tika publicēti no 20 dalībvalstu puses, vairāk nā pusi no tirgiem tika piešķirti pārvērtība vairāk nekā 4 miljārdiem eiro. Un 10 à la connaissance actuelle euh, des chiffres. Un euh, aģentūra turpina cieši sadarboties, lai padarītu caurskatāms Eiropas aizsardzības iekārtu tirgus, ņemot vērā eh, direktīvu norādījumus, kurus dalībvalstis transponēs savās nacionālajās likumdošanās līdz 2000. Industrija euh, européenne de la défense. 11. gada vasarai. Tāpat arī rūpnieciskā un tehnoloģiskā bāze Eiropas Savienības aizsardzības instru instrukcija ir ļoti nozīmīgs faktors. Runājot eh, par tehnoloģijām, kur Eiropa nevēlas būt atkarīga no ārējām piegādēm. Arī Uz šo budžeta jomu attieksies e, samazinājumi, tādējādi būs e, jāizvairās no dubultas izmantošanas un pārklāšanās Eiropas aizsardzības jomā un jāracionalizē pasākumi. Vēl jo vairāk e, ir jādomā par pieprasījumu, tā iespējamo krišanos un nepieciešam veidot patiesu Eiropas aizsardzību, gaisa aizsardzības sistēmu, munīcijas sistēmu, kas ir divi pirmie pilotu projekti. Eiropas aizsardzības aģentūras darbi dod iespēju veidot līdzsvarotu pieeju piekļuvēju konkurences tirgu un skata dažādus jautājumus attiecībā uz tirgus nosacījumiem, kompensācijām, piekļuvēju pasaules tirgumu, valsts kontrola ārvalstu investīcijām un īpašumu režīmu. Vairāk no jums pieminēja savos jautājumos attiecības starp Eiropas Savienību un NATO Un jūs pilnīgi pareizi norādāt to, ka šie jautājumi ir būtiski un kļūst aizvien būtiskāki, lai izvairētās no nekonsekvences kapacitāšu risināšanā no vienas puses un uh, lai arī celtu budžeta kapacitātes, kā arī lai uzlabotu abu organizāciju interoperabilitāti. Vēlos atgādināt, ka šī pavasara Eiropa padomu uzdeva Aštonas kundzei pārdomāt. Uh, Eh, sadarbības uzlabošanas veidu starp Eiropas Savienību un NATO krīzes pārvaldībā. Papildus tam ir jādomā par patiesu politisku attiecību veidošanu starp abām organizācijām. Vairāk no jums, Daf un Tānoka kungs, runāja par Turcijas Kīpras jautājumu. Šobrīd tas ir patiesas šķērslis attīstībai, un arī es E, domāju, ka jāskaidro sīkāk šis jautājums, par to daudz domā Āštons kundze, bet mums ir jāpliecina maksimāls elastīgums, lai varētu veidot konstruktīvu dinamiku. Runājot par izglītošanu un apmācībām, vairāk no jums runāja par šo aspektu, kas ir būtisks elements ārējās darbības dienestam kopumā un konkrēti arī E, tas attiec uz drošības un aizsardzības politiku. Eiropas aizsardzības kolēģija, mūsuprāt, ir ļoti būtiska katrā ziņā kopējas kultūras veidošanai. Jūs arī runājat par attiecībām starp Eiropas Savienību un Krieviju, kā jūs zināt. E, notiek pārdomas par Eiropas Savienības Krievijas sadarbības strateģiskiem jautājumiem un konkrēti par krīzes pārvaldību, un es vēlos atgādināt, ka sadarbība ar Krieviju Eh, Čādai un Centrāla Āfrikai devusi ļoti pozitīvus rezultātus, un tāpat mēs nedrīkstam aizmirst uh, dialogu ESO ietekmē, Korfu procesu, un tas viss dod mums iespēju domāt uh, par iespējām virzīties uz priekšu. Vēl viens, uh, vēl grib pieminēt Afganistānu Šī misija ir bijusi ar ļoti grūtu iesākumu, lai rastu kapacitātes un tā e, kļūst efektīva e, saistībā un sadarbībā ar NATO misijām, un abas misijas viena otru papildina. Jūs pilnīgi pareizi norādāt, e, ka Tā ir prioritāte, un šajā prioritātē ir vēl viena cita prioritāte - Afganistānas drošības aizsardzības spēku veidošana, lai Afgāņi paši varētu uzņemties uh, savas valsts drošības aizsardzības jautājumu. Lūk, uh, e, godējumi deputāti, šie ir daži atbilžu elementi debatēs. Paldies! Eh, paldies valsts sekretāram. Es domāju, ka viņš tiešām ir pelnījis mūsu aplausus gan par jūsu ievadu uzrunu, gan arī par ļoti izsmeļošajām atbildēm uz šiem ļoti svarīgajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas kopējo drošības un aizsardzības politiku pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Protams, šis process turpinās. Mēs esam vēl tikai procesa sākumā. Es ceru, ka arī uh, mums notiks turpmāk sanāksmes pēc uh, pāris mēnešiem un vairākus gadus uz priekšu mums ir uh, jānodrošina kopējās drošības un aizsardzības politikas uzticamība, iztenojot parlamentāro kontroli. Tagad es uh, nodošu sēdes vadību Danžāna kungam, kurš ir aizsardzības un drošības apakškomitejas priekšsēdētājs. Dārgie kolēģi, mēs pārējām pie otrās dienas daļas, kas attiec uz leģitimitātes nodrošināšanu. Kopējas drošības un aizsardzības politikas parlamentāro uzraudzību. Un e, tā ir parlamentāra aktivitāte šeit Briselē, Strasbūrā, jūs galvaspilsētās. Un parlamentārā uzraudzībā uh, ir ļoti nozīmīgi, ņemot vērā divu notikumu e, iestāšanos. No vienas puses eh, Rietuma Eiropas Savienības e, lī, atlaišanu un Līksabonas līguma spēkā stāšanos, kura dokumentu uzliek par pielākumu Eiropas un Nacionālajiem parlamentam definēt to, ka kāda būs efektīva un regulāra parlamentārā sadarbība Eiropas Savienības iekšienē. Un papildus šiem institucionālajiem norādījumiem ir arī politiskas un pilsoniskas dimensijas, kas ir ārkārtīgi būtiskas. Kopēja drošības ārpolitika nav tikai ambīcijas, kas ir ierakstītas līgumā, tā ir realitāte, kas šodien izpaužas četrās, 14 civilās un militārās misijās, kas ir izvietotas eh, daudz kur pasaulē, kas tiek atbalstīts no Briseles šeit, pie kā strādā simtiem militāro un civilo personu. Šiem pūliņiem ir nepieciešama īpaša uzmanība, pieaugoša uzmanība no parlamenta puses gan tiem, kas ir iesaistīti šajās saržģīties operācijās, gan sabiedrībai mūsu līdzpilsoņi slikti pārzina, pārāk slikti un pārāk maz pārzina šīs misijas, kas ir uzsāktas viņu vārdā. Un tādējādi parlamentam, parlamentiem ir jāizteno sava uh, vidutāja loma starp pilsoņiem un misijām, lai pilsoņi apzinātos, kā vārdā un kāpēc šīs misijas ir izvietotas. Mūsu debats ir ļoti nozīmīgs, un šeit dara, nāktos iekļaut vairākus elementus, eh, par ko arī izteiksies eh, Elmārs Broks starp, eh, par attiecībām starp Eiropas parlamentu un dalību valstīm, un mēs visi apzināmies aizsardzības nozares ļoti jūtīgo raksturu un suverenitātes problēmas, ko tas izraisa. Tāpēc es gribu uzstāt eh, uz to faktu, ka eh, Savienības kopējās un aizsardzības politikas ietvaros notiek civilās un militārās operācijas, un ar 14 pieminētiem 11 ir militārās. No 23 e, eh, operācijām, kas ir uzsāktas kopš e, kopējās drošības ārpolitikas sākuma, e, No 23 operācijām 15 bija civilās, 7 eh, militārās un viena jauktā. Atgādināsim, ka civilās operācijas, kas ir lielais eh, vairākums eh, ārpolitikas drošības un aizsardzības politikas darbībās, tiek finansēts no Eiropas Savienības budžeta un tādējādi Eiropas parlamentam ir būtiskas lemšanas tiesības. Piebildīsim arī to, ka Lisabonas līgums savā 36. pantā norāda to, ka, ir, no, ka notiek notiek eh, regulārs konsult, konsultācijas starp augsto pārstāvu un Eiropas parlamentu eh, drošības un aizsardzības politikas ietvaros. Gribu piebilst arī to, ka eh, priekšsēdētājs Albertīni, mūsu kolēģis Lamas Sūrs no budžeta komitejas un es piecas reizes gadā tiekamies un būtiski un detalizēti apspriežam Uh, ar kops uh, pār notiekošajām operācijām. Un Tādējādi šī viedokļa apmaiņa ir ļoti bagāta. To es gribēju sacīt kā ievadvārdus. Man ir jāatvaino Andre Flau no Bēļģijas pārstāvi palātas, kurš nevar būt kopā ar mums. Viņu pārstāvēs Demīgi Dukarms. De no Federālās konsultatīvās padomas par eh, Eiropas jautājumiem, kurš uzstāsies tūlīt pēc mūsu kolēģa Elmāra Broka, kurš ir referents eh, par attiecībām starp Eiropas eh, parlamentu un dalību valstu parlamentiem. Elmāra, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, liels paldies par to, ka jūs sniedzāt tagad ieskatu šodienas diskusijā. Mums ir Lisabonas līgums un sarunas starp uh, padomi, komisiju un parlamentu. Esam šobrīd runājuši, sākuši runāt par tādu svarīgu jautājumu, kā Eiropas Savienībā uh, pieņemto lēmumu leģitimitāte. Un tiešām šāda leģitimitātes diskusija ir kļuvusi iespējama pateicoties Lisabonas līgumam, un komisijas vadītājs arī ir iesaistījuši šajā jautājumā. Eiropas Savienība ir jā, jālem par ļoti daudziem jautājumiem - paplašināšanas politika, uh, kaimiņu politika, attīstības politika, arī neaizmirsīsim par tādu lietu kā ārē tirzniecība. Ar visiem šiem jautājumiem ir jālem Eiropas Savienības līmenī, jo tā ir kopīga kopienas politika. Un šeit runājot arī par kopīgo drošības un aizsardzības un ārlietu politiku, arī uh, Šajā jomā ir nepieciešams ļoti izšķiroši rīkoties. Atceramies, ka Eštons kundzei ir divas funkcijas. Viņa ir gan uh, ārlietu ministru padomes vadītāja, ga, gan arī komisijas viceprezidente. Tā pašā laikā jāatceras, ka lēmumi tiek pieņemti vai nu komisijas kompetencē, vai nu padomas kompetencē. Tas nozīmē, ka viņai un viņas dienestam pēc būtības ir uzdevums nodrošināt to, lai abi uzdevumi gan komisijā, gan padomē tiktu pildīti pienācīgi, bet te pašā laikā, lai tiktu panākta šī sinerģija, lai gal galā tiktu izveidota kopīga politika, tā lai Eiropas Savienības visas institūcijas struktūras varētu šajā politikā piedalīties. Jāatcerās, kā strādājot viceprezidentas, komisijas viceprezidentas samata, Jā, es skatos, ka kāds ir ieslēdzis to um, telefonā modinātāju, bet es esmu pamodījis, izslēdziet to. Jāpasaka, ka viceprezidente tieši tāpat kā jebkurš cits komisārs ir iecelta amatā pēc tam, kad ir notikusi uzklausīšana Eiropas parlamentā un Eiropas parlaments ir nobalsojis par šo kandidatūru. Tas nozīmē, ka viņa ir atbildīga arī Eiropas Savienības parlamenta priekšā. Un arī Eiropas parlamentam ir tiesības kopā ar komisiju sūtīt viņu mājās. Un tad, manuprāt, tas pēc būtības jau maina viņas attiecības ar Eiropas parlamentu, zināmā mērā. Tad ir vēl viens aspekts ir šī politiskā kontrole. Un šeit es nerunāju tikai par 21. pāntu, bet es runāju par plašāku politisko kontroli. Kopumā nākotne ir svarīgi, lai šīs dienas pakļautos Eiropas Savienības parlamentārai politiskai kontrolai. Un tā, lai uh, augstai pārstāvēji būtu pienākums sniegt informāciju Eiropas parlamentam regulāri. Un tas, protams, atbilst arī Lisabonas līguma garam. Un pat, ja ir kādi, kādas problēmas, nav iespējams varbūt ierasties uz sanāksmi, ko rīko uh, aizsardzības komiteja vai arī parlamenta plenārs sēdē, tad viņi ir jāsūta cits komentārs, varbūt kādu, kāds komisārs, kas ir atbildīgs par kādu civilo vai militāro darba un aizsardzības aspektu daļu. Savukārt, ja tiek runāts tiešām par viņas, par viņas uh, tiešo kompetenci, kas ir uh, ārlietas, tad šajā gadījumā viņa drīkst sūtīt savā vietā tikai un vienīgi vienu no trijo uh, prezidentūras pārstāvjiem. Tas nozīmē, ka šeit viņi nevar vienkārši nosūtīt kādu citu cilvēku no sava dienas, kādu sekretāru vai speciālistu. Ir pareizi, ka viņi sūta atbildīgo personu. Jo tas ir svarīgi ne jau tikai tādēļ, ka mūs interesē kāda informācija, nē, gal galā šeit ir jāpieņem kopīga lēmumi. Piemēram, runājot par misijām, šeit būtu svarīgi konsultēties ar Eiropas parlamenta aizsardzības komiteju. Ja mēs runājam par uh, piemēram, cilvēku tiesības jā, aspektiem, es pat teiktu, ka mēs esam kļuvuši par diezgan lielā mērā speciālistiem šajā jomā, jo darbojamies jau diezgan ilgi. Šeit ir, mums ir ārlietu komiteja un arī aizsardzības komi, apakškomiteja, un mēs varam tikties ar Eštons kundze un sniegt viņai ļoti vērtīgu informāciju. Kas nozīmē, ka arī šajā gadījumā, ja mēs runājam par dokumentu apriti un par saistītiem aspektiem, tad ir jānodrošina šī parlamentārā politiskā kontrola. Runājot plašāk par politisko kontroli, ir jāpasaka, ka parlamentam ir jāsniedz informācija no komisāra puses. Mēs jebkurā brīdī varam viņus izsaukt uz šejienu, izveidot tādu nelielu uzklausīšanu, un katru reizi, protams, kad viņi stājas amatā, mums ir ļoti nopietna uzklausīšana. Un jūs atceraties, ka bija arī divi gadījumi, kad mēs palūdzam nomainīt valsts pārstāvi. Vienkārši tādēļ, ka viens no pārstāvjiem, izvirzītais pārstāvis, mums nešķiet pietiekami kvalificēts. Turklāt ir jāpasaka, ka runājot par budžetu, par Eiropas Savienības budžetu, šajā gadījumā uh, Eiropas parlamentam ir koplēmuma funkcija. Un tas nozīmē, ka arī ārlietu dienesta darbu mēs šajā gadījumā kontrolēsim, ja šeit ir tā fiskālā, budžetārā kontrola. Tas saistīts gan ar administratīvo budžetu, gan arī ar to budžetu, kas tiek izlietots citiem mērķiem. Piemēram, ja mēs runājam par komisijas izdevumiem, Šajā gadījumā komisijai ir skaidra finansiāla atbildība parlamenta priekšā, un tāpēc mums ir jānodrošina attiecīga kontrola. Manuprāt, es šeit esmu skaidri parādījis to, ka visās jomās, kur Eiropas Savienībai kopumā ir atbildība, te šī demokrātiskā plājasa tika noslēgta tādēļ, ka tiek nodrošināta attiecīga kontrola. Taču jāatcerās, ka ir vēl šī militārā daļa, militārā joma. Šeit vēl jāpieņem zināmi lēmumi, kuri šobrīd ir tikai vienīgi Nacionālo parlamentu rokās. Tas nozīmē, ka Nacionālajiem parlamentiem jāpiedāvā arī attiecīgo iespēju kontrolēt šo situāciju, nodrošināt šo politisko kontroli. Jau tagad ir, izmantojot jūsu pārstāvjus, jūs varat šo situāciju kontrolēt. Taču varbūt kontrole ir jābūt plašākai jāatceras, ka šeit parlaments var izteikt savu iebildi, jo mēs nevaram izteikt jebkāda veida priekšlikuma, ko pēc tam kontrolēs parlamentāri. Mēs zinām, ka nacionālais parlamentos ir tā, ka, protams, jums ir zināma kontrola, ja gal galā jūs esat pakļaut savai konstitūcijai. Tāpēc ir iekšēja kontrola un nevar teikt tā, ka tagad Eiropas parlaments kontrolēs mūsu lēmumus. Tā tas nē, jo tad atkal viss teiks, ka Briselē tiks pieņemta visa lēmumi. Tā tas nav. Protams, ja tie ir jūs karavīri, jūs paši tos sūtīsiet attiecīgais misijas. Šobrīd vēl mēs neesam tikuši tik tālu, lai šādi lēmumi par misijām tiktu pieņemti Eiropas Savienības līmenī kopumā. Tad nākamais jautājums, kas ir saistīts par nacionālo armiju finansējumu. Arī šajā gadījumā nacionālajie parlamenti nodrošina lēmumu pieņemšanu, gan arī kontroli. Manuprāt, viss, kas notiek Eiropas Savienības līmenī, Eiropas parlamentā un arī daudzās jomās, Šeit var redzēt, kā tieši nacionālajie parlamenti nodrošina lēmumu pieņemšanas kontroli vai arī budžetāro kontroli. Un nav pat nepieciešamības veidot kādu jaunu uh, kontrolas veidu, jo jau tagad viss eksistē, mums ir laba sadarbība. Es nedomāju, ka būtu nepieciešams tagad veidot kādu jaunu platformu, jo es nedomāju, ka šāda veida platforma, kas nav paredzēta Lisabonas līgumā, uh, kaut ko risinātu. Uh, Man jau šķiet, ka nacionālajie parlamenti negribētu, lai tiktu veidot vēl kāda jaunā sadarbības platforma. Bet ko mēs varam, protams, darīt šajā jomā, ir nodrošināt labāku koordinēšanas informācijas apriti. Nav tā, ka mēs vienreiz gadā šeit smoki tiekamies, katrs nolasa savu skaistu runu, un tad sekretariāts vēl raksta kaut kādu ziņojumu par to. Nē, nē, neviens jau nelasīs šo ziņojumu, ticiet man. Un tad vienkārši izveidot tādu pompozu pasākumu, bet nekādā gadījumā šāda veida platforma vai šāda veida sanāksme nebūtu lēmēji spējīga. Un tas mums ir ļoti svarīgi, tieši to mēs vēlamies. Ir ļoti svarīgi gan Eiropas parlamentam, gan nacionālajiem parlamentam rīkoties saskaņā ar attiecīgām kompetencijām, lai nodrošinātu tik tiešām reālu darbu, lai rīkotos savas atbildības ietvaros. Šo iemeslu dēļ, ja mēs savu lomu nesapratīsim līdz galam un neizmantosim to līdz galam, tad augstā pārstāvē ar savu dienestu netiks pakļaut attiecīgai kontrolē. Šajā gadījumā gan Eiropas parlaments, gan arī nacionālajie parlamenti var nodrošināt attiecīgo kontroli. Tas, protams, nozīmē, ka pirmām kārtām ir jānodrošina informācijas aprite. Tas nozīmē, ka ir jātiekas nevis tikai dažiem pārstāvjiem, dažiem speciālistiem, kas mm, sanākšās tādu un aprunājas par jautājumiem. Nē, ir ļoti svarīgi izmantot tiešām tos cilvēkus, kuriem vislielāka iespēja būt uzklausīta. Mēs varam izmantot eksistējušas parlamenta komitejas, lai šo komiteju uh, vadītāji runātu skaļā balsī un tik tiešām panāktu to, kas ir vajadzīgs. Lai viņi to darītu, ir nepieciešams nodrošināt sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem. Un arī šeit nav nepieciešams veidot kādu jaunu struktūru. Mums ir sekretariāts Eiropas parlamentā, un es zinu, ka arī nacionālajos parlamentos ir kontaktpersonas, ir savs sekretariāts. Un vajadzības gadījumā mēs varam izmantot šīs esošās, esošās struktūras, lai nodrošinātu informācijas apriti. Ja mums ir vajadzīgs kāds viedoklis, speciālista viedoklis, mēs atkal varam vienkārši diezgan skaidri un konkrēti sazināties, un viss notiek. Vēlos teikt, ka arī uh, Manā darbā es novēroju, kā šī informācijas aprita tiek nodrošināta. Protams, to var padarīt intensīvāku. Savādāk var sanākt, ka kāds pasaka, nu, nāk vienkārši informācijas lērums, kas uz mani tā īpaši neatiecās. Nē, ir ļoti svarīgi šo informāciju filtrēt un šķirot un sūtīt tikai to, kas interesē. Nu, no, piemēram, ja mēs runājam par um, Um, militāra aprīkojuma iepirkumiem. Un tad par šo jautājumu ir jāspriež. Nu, tad runāsim tieši par to. Un ļoti svarīgi, lai mēs jūs informētu par savu viedokli, bet, protams, arī, lai jūs mūs informētu par savu viedokli. Ir svarīgi, lai šeit mums runātu kā speciālistiem. Un tas nozīmē, ka te nebūs tāds smogs pasākums ar skaistām runām, tādu politiskām runām. Un tad tā ir tā, ka, nu, esmu informējis jūs, vai, nu, viss skaidrs vienkārši ar informāciju jums arī pietiek. Nē, tā tas nenotiek. Ir ļoti svarīgi rīkoties absolūti pragmatiski un arī nākamajos mēnešos, un šajā gadījumā mums nav nekur jāsteidzas, labāk izveidot kvalitatīvu struktūru, un es ceru, ka Eštons Konz varēs 1. decembrī ierasties pie mums, jo mums ir paredzēta saruna ar viņu, un tad līdz tam laikam mēs varēsim cieši sadarbojoties izmantot savas pamatiesības. Paldies! Merci, Brok. Paldies, Broka kungs. Tagad vārds Dukarma kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, no savas puses, godātie kolēģi, dāmas un kungi, vēlētos atvainoties Deflao vārdā, kurš ir uh, Beļģijas uh, parlamentu priekšsēdētājs, aiz, bijušais aizsardzības ministrs, jo viņš ir uh, šobrīd uh, arī uh, karaļa mediātors valdības veidošanas jautājumos. Šī tikšanās ir veltīta izaicinājumiem Eiropas drošības un aizsardzības politikas jomā pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Uh, E, īpaši vēlos pateikties e, Eiropas parlamenta ārlietu komitejas priekšsēdētājam Albertīnī kungam un jums, Don Žankungs, kurš esat e, aiz, drošības aizsardzības apakškomitejas priekšsēdētājs par to, ka esat organizējuši šo tikšanos veltīt tik svarīgai tēmai. Uh, Uh, šiem jautājumiem, kas jāapspriež gan dalību valstu parlamentos, gan Eiropas parlamentā, it īpaši domājot par īstenoto reformu civilajiem un pilsoniskiem aspektiem. Es pateicos arī par jūsu ievadu uzrunu paužot parlamenta, Eiropas parlamenta viedokli un skatījumus uh, šīm problēmām, ko mēs šobrīd apspriežam apspriežam, runājot par to, kā īstenot parlamentāro kontroli, nodrošinot uh, Eiropas uh, drošības un aizsardzības politikas leģitimitāti un uh, uh kādas iniciatīvas jāuzņemas Eiropas parlamentām, dalību valstu parlamentiem. Uh, Pirms uh, es uh, runāšu par galvenajām vadlīnijām, es gribētu runāt par to, kādu nozīmi šiem jautājumiem piešķir Beļģijas parlaments, it īpaši posmā, kad Beļģija ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Un arī uh, mūsu aizsardzības ministrs un senāta prezidents piedalās šajā sanāksmē uh, ar uh, pārstāvju palātā 18. un 19. oktobrī notiks īpaša sanāksme, kas veltīta aizsardzības un uh, drošības jautājumiem. Uh, un Kristīne Ashtona piedalīsies viedokļu apmaiņā ar dalību valstu aizsardzības komiteju priekšsēdētājiem, runājot par Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politiku. 26. oktobrī Briselē notiks 44. Kozak konference Eh, jau šās eh, konferences darba kārtībā ir arī Eiropas kopējā drošības aizsardzības politika un, un kopējā drošības un ārpolitika. Un um, ir sas, izsūtīta īpaša anketa par svarīgākiem jautājumiem un tiks arī sastādīts atbilstošs uh, ziņojums par šiem jautājumiem Uh, Eiropas uh, parlamentu priekšsēdētāju konferences 14. 15. maijā, kas notika šogad, norādīja uz to, ka Eiropas dalībvalstu parlamentiem ir sava uh, loma spēlējama, īstenojot Eiropas kopējās drošības un aizsardzības politikas parlamentāro kontroli un tieši tādēļ e, Eiropas Savienības dalību valstu parlamentu konference ir uh, devusi šādu mandātu un tādēļ Beģijas uh, eh, prezidentūra uh, strādā pie šo jautājumu attīstības un uh, tiks uh, iesniegti dokumenti nākošai priekšsēdētāji konferencē, kas ir paredzēta nākošajā gadā. Uh, tāpat šai jomai ir īpaša uh, nozīme, un Kosāk uzsver, cik liela loma ir spēlējama dalību valstu parlamentiem, iztenojot drošības un ārpolitikas, kā arī kopējās drošības un aizsardzības politikas parlamentārajā kontrolē. Šis jautājums ir īpaši aktuāls, ņemot vērā to, ka ir spēkā stājies Lisabonas līgums un tas ir jauns posms Eiropas drošības un aizsardzības politikai. Uh, arī grozījumi 1954. gada Briseles līgumā, kas Uh, un 31. martā ir uzsācies šā līguma denunciācijas process. Eiropas Savienības līguma 42. pantā ir paredzēti šādi nosacījumi, un līdz ar to ir beigusies e- Rietuma Eiropas Savienības misija un arī Eiropa, Rietuma Eiropas Savienības parlamentās asamblējas darbība. Un uh, Uh, šās asamblejas darbība tiks pārtraukta līdz 2011. gada jūnija beigām. Tādēļ uh, ir jāatrisina jautājums par to, kā īstenot parlamentāro kontroli par Eiropas Savienības uh, drošības un aizsardzības politiku, kā organizēt šo para, eh, parlamentāro kontroli. Šis jautājums ir jāapspriež 27 dalību valstīm un jāveido dialogs ar tām eh, personām, kas ir iesaistīts Eiropas drošības un aizsardzības politikas veidošanā. Mums ir eh, šās sanāksmes laikā izdalīt informatīvs dokuments, kurā ir teiks, ka Eiropas parlaments katru gadu organizē viedokļu apmaiņu ar um, Nacionālo parlamentu pārstāvjiem par Eiropas drošības un aizsardzības politiku un par kopējo uh, drošības un ārpolitiku. Uh, parlamentiem, Eiropas parlamentam uh, ir uh, liela interese par šo jomu, bet uh, nav tik liela ietekme, bet dalību valstu parlamentiem ir lielāka ietekme uz lēmumu pieņemšanu šajās jomās. Jautājums ir tāds, kā palielināt demokrātisko leģitimitāti attiecībā uz līgumu lēmumiem, kas tiek pieņemti kopējās drošības un aizsardzības un kopējās drošības un ārpolitikas jomā. Un, eh, ja netiks paaugstināta leģitimitāte, tad arī trūks konsekvences un caurskatāmību šai politikai. Ir nepieciešams panākt uh, kopīgu nostāju, kas būtu atbalstāma visām pusēm un uh, mums uh, Beļģijas pārstāvis Demulāna kungs, kurš ir speciālists šajā jautājumā, strādā arī pie uh, šo problēmu risināšanas. Lisabonas līgumam ir jābūt kā vadlīnijai šai jautājumā, jo 36. punktā ir noteikts, ka augstajam pārstāvim drošības un ārpolitikā ir jākonsultējas ar parlamentu uh, šajos uh, jautājumos, uh, veidojot drošības un aizsardzības politiku. Eiropas parlamenta viedoklis ir jāņem vērā un parlaments var dot ieteikumus padomēju un augstajam pārstāvim attiecībā uz kopējās ārlietu un drošības politikas īstenošanu un arī attiecībā uz drošības un aizsardzības politikas īstenošanu. To arī norādīja savā ievadu uzrunā Broka kungs, runājot par uh, papildu protokolu devīto punktu, kurā ir teikts, ka uh, nacionālie parlamenti uh, Um, nosaka kopīgu parlamenta sadarbības īstenošanu Eiropas Savienībā un specializētas parlamentu struktūras arī var organizēt starp parlamentu konferences par noteiktiem jautājumiem, tā skaitā par kopējo ārpolitiku, drošības politiku, drošības un aizsardzības politiku. Tas viss liecina, uh, par to, ka ir nepieciešams kopēju ārlietas un drošības politiku un taiskaitā drošības un aizsardzības politiku pakļau 27 dalību valstu parlamentu kontrolēji. To visu atzīst arī uh, dalību valstu parlamenti. Tas nozīmē arī, ka Lisabonas līguma un tā normu īstenošana rosina dalību valstu parlamentu aktīvāku līdzdalību šai procesā par to, ka parlamenti ir vairāk jāinformē un tiem ir jāpiedalās drošības un aizsardzības politikas izstrādē. Un tas ir arī svarīgi sabiedriskai domai. Uh, uh, dalību valstu parlamenti ir arī atbildīgi par uh, bruņoto spēku izvietošanu ārvalstīs. Un, protams, uh, šeit var būt arī zināmas uh, pretrunas, uh, kas veidojās runājot par uh, Eiropas parlamenta pilnvaru paplašināšana. Liels uh, skaits dalību valstu parlamentu jau ir pauduši savu viedokli ar Eiropas lietu vai ārlietu komiteju starpniecību, vai arī plenārsēdē šādi lēmumi pieņemti par Eiropas drošības un aizsardzības politiku. Jautājums par loģistiskiem jautājumiem, par finansējumu, par arī Eiropas parlamenta lomu šajās, šajā jomā. Uh, es nevaru jums pilnībā izklāstīt visus lēmumus, kas ir pieņemti uh, šajos parlamentos, bet es domāju, ka būtu nepieciešams tomēr tāds vispārīgs pārskats par šiem viedokļiem. Uh, ir ierosināts veidot pastāvīgu starp parlamentu konferenci, balstoties uz Lisabonas uh, līguma pirmo protokolu uh, un šo uh, konferenci veidotu dalību valstu parlamentu un Eiropas parlaments valstu pārstāvniecība būtu atkarība, atkarīga no mm, uh, skaitliska proporcionāli skaitliskā sastāva. Un uh, notiktu sadarbība ar Eiropas parlamentu, ņemot vērā tā lomu, uh, īstenojot kopējo drošības un aizsardzības politiku un kopējo aizsardzības un drošības politiku. Un uh, šai asamblējai būtu divas komitejas aizsardzības un um, ārlietu un drošības komitejas. Uh, Un uh, šeit būtu arī nepieciešams uh, sekretariāts, kura viena daļa būtu pastāvīga un otra darbinieku daļa tiktu nozīmēt pēc rotācijas principa. Notiktu sanāksmes gan Briselē, gan arī katru pusgadu uh, prezidējošās valsts galvaspilsētā un arī būtu nepieciešams, lai Eiropas Savienības institūcijas nodrošinātu telpas, aprīkojumu un arī tulkošanas pakalpojumus eh, šā eh, sekretariāta darbībai. Tātad tas būtu pirmais variants. Otrs variants ir tāds, ka kopējo drošības un aizsardzības politiku un kopējo ārlietu un drošības politiku kontrolētu COZAK, eh, kura sanāksmes notiktu reizi pusgadā, varētu sasaukt arī ārkārtas sanāksmes nepieciešamības gadījumā. Un es uh, domāju savukārt, ka šāds minimālais variants nebūtu atbalstāms. Trešais variants, kā īstenot parā, parlamentāro kontroli, to varētu īstenot dalību valstu parlamentu uh, ārlietu komiteju un uh, aizsardzības komiteju priekšsēdētāju konferences. Un šie fórumi arī nolēmtu par to, cik intensīva un kādā formā būtu īstenojama parlamentārā kontrole. Tā varētu tikt īstenota uh, vai nu tikai ārlietu komiteju, vai arī paplašināto aizsardzības komiteju priekšsēdētāju konferencē. Tāpat būtu dalību valstu parlamentiem jānodrošina sekretariāts pēc uh, rotācijas principa, kas šī rotācija notiktu katru pusgadu. Eh, šādu viedokli pauda Francijas parlaments, bet citi parlamenti atbalstīja jaunu struktūru, veidojot kofaku un kodak konferenču uh, fórumu. Tā tad to uh, vēl ir cits uh, viedoklis, kas saskan ar trešo variantu, proti tas ir Itālijas priekšlikums Uh, būtu Eiropas uh, ārlietu drošības aizsardzības politikas konference. Un ir arī valstis, kur atbilstoši lēmumi jau ir pieņemti plenārsēdē. Francijas parlaments ierosina, lai uh, būtu seši pārstāvi no dalību valstu parlamentiem, seši pār, eh, pārstāvi no Eiropas parlamentiem, lai tiktu veidots sekretārs, sekretariāts. Tātad eh, viss tas liecina par to, ka dalību valstu parlamentos tiek domāts par šiem jautājumiem, un eh, tas viss iekļaujās mūsu šīs dienas debatušu kontekstā, un arī katram variantam ir vēl apakšvarianti, un mēs eh, šeit runājam arī par to, ka būtu jātīsta vēl vairāk Eiropas parlamenta un tā aizsardzības uh, komitejas loma, pašreiz tā ir apakškomiteja, bet tā varētu kļūt par pilntiesīgu parlamenta komiteju nākotnē. Tātad eh, jūs eh, konstatējat par to, to, cik svarīgi un atšķirīgi varianti ir par to, kā īstenot parlamentāro kontroli drošības un aizsardzības jomā, bet vēl tādi oficiāli eh, priekšlikumi nav pilnībā formulēti. Beļģijas federālais parlaments arī turpina darbu pie šiem jautājumiem, un mēs arī esam gatavi dot savu ieguldījumu un nākt klajā ar priekšlikumiem. Paldies! Paldies, dārgie kolēģi! Mums ir palikusi mazāk nekā stundu šīm debatēm, un ļoti daudz runātāji pieteikušies. Es gribētu lūgt eh, jums neizteikties ilgāk par trim minūtēm. Un es dodu uh, vārdu Francijas senāta pārstāvjiem. Paldies, priekšsēdētāji! Sākšam. Sākšu vāciski, jo gribu pateikties mūsu kolēģim Elmaram Brokam. Manuprāt, tiešām viņš ļoti labi paskaidrojas, kāda uh, kāda ir norāda, kāda ir vispārēja attieksme, bet, protams, mēs neesam pilnībā viensprāts. Tāpat es gribu pateikties dekānu kungam, gribētu pateikties Beļģijas parlamentam par pūliņiem šajā virzienā. Šobrīd nav nepieciešams atgādināt visiem, ka Rietuma Eiropas Savienība ir vienīgā instance, kas devies pie nacionālajiem parlamentiem organizētā veidā apspriest kopīgi Eiropas aizsardzības jautājumu. Es vēlos atgādināt, ka desmit valdības, tikai desmit izlēma eh, pārtrauktās darbību nākamā gada jūnijā, kā to norāda kolēģis dekāns. Bet, dargie kolēģi, mēs nevaram virzīties tik jūtīgā jomā. Uh, kas ir pašas Nacionālās suverenitātes centrā, bez demokrātiskas leģitimitātes, kas būtu pilnīga. Kontroli, ko īstenētu tikai Eiropas parlaments, nebūtu pietiekama mūsu prāt. Es atgādināšu, ka aizsardzības ziņā lēmumi galvenokārt eh, attiecas uz attiecīgajām valdībām, un Eiropas eh, parlaments nevar kontrolēt nacionālās valdības. Vēl jau vairāk Tie ir nacionālie eh, parlamentārieši, kuri balso par aizsardzības budžetu un kuri, ja nepieciešams, autorizē spēku iesaistīšanos konfliktā. Francijas senātā mēs eh, vienbalsīgi grib precizēt, uzskatījām, ka Rietuma Eiropas Savienības izušana būtu jātiek pakļautai uh, jaunas struktūras veidošanai, un tai būtu jāseko jaunai struktūrai, kas pār, ko pārstāvā 27 valstis. Te vajadzētu iedvesmoties no Kozaka eh, modeļa, kuru atcītu līgums un būtu zināmi eh, turpināšanas elementi. Mēs eh, domājam, ka Eiropas parlamenta piesaistīšana dotu šeit iespēju piesaistīt gan nacionālas, gan Eiropas parlamentus. Nacionāls Eh, protokols par Nacionālo parlamentu norāda, kā šeit citēju. Kazak var organizēt eh, starpparlamentārās konferences par konkrētiem tematiem, konkrēti, lai apspriestu ārlietu un eh, kopējās drošības politikas jautājumus, taiskaitā Eh, kopējas drošības un ārpolitikas jautājums eh, citāta beigas. Būtu iespējams tādējādi paredzēt kozaka tipa sanāksmes, kas pamatā sastāvētu no aizsardzības komiteja pārstāvjiem. Mērķis varētu būt iegūt eh, starpparlamentāru uzraudzības formulu drošības un aizsardzības jautājumus, un mūsu rīcībā, dārgie kolēģi, būtu risinājums lai varētu ilgtermiņā nodrošināt saikni starp parlamentiem un aizsardzības Eiropu. Tādējādi mūsu pārliecība ir tāda, ka pašreizējā situācija nedod iespēju parlamentāriešiem pilnībā īstenot savu lomu, un mums ir šī situācija jāatīst. Mēs uzskatām, ka pareizā formula būtu tā, kas būtu piesaistīta un pievienota dažādiem uzraudzības veidiem un dažādām leģitimācijām ņemot vērā leģitimitātes, kāda pastāv šodien. Paldies par uzmanību! Paldies! Nākošais runātājs Roberts Valters no Britu pārstāvju palāca. Paldies! Paldies, priekšsādātāji! Un vēlos izteikt īpašu pateicību par to, ka jūs teicāt, ka es neesmu vienīgais, vienīgi um, Lielbritānijas pārstāvis, bet šīs starptautiskās organizācijas pārstāvis man ļoti svarīgi. Es zinu, ka jūsu rezolūcijā ir teikts, ka Liebritānijas pārstāvi ir izmantojuši pārmērīgi savas prerogatīvas, jo šajā gadījumā nebija pamatotības nodrošināt parlamentāro uzraudzību šajā gadījumā. Vēlos teikt, ka vismaz 12 asamblējas esošie vai bijušie locekļi ir klāt, ieskaitot arī divus bijušos prezidentus līdz ar to. Jā, es nevarēšu turpināt ar savu uzstāšanos mazums, kas ar mani notiks, nu vismaz varēs viņi par mani līdz parūpēties. Nu, vēlos teikt, ka te ir vairākas iniciatīvas, kas notiek vienlaikus. Nu, tas, kas ir svarīgākais nacionālajiem parlamentiem, ir šis uzskats, kas atkal un atkal tiek uzsvērts dažādos komentāros, ir tas, ka tieši nacionālajie parlamenti un nacionālās valdības ir tās, kas reāli sūta karavīrus un maksā, protams, arī par misijām, pieņem lēmumus par to, kādā veidā šie, šīs misijas tiks apriekotas gan attiecībā uz karavīru skaitu, gan arī uz militāro aprīkojumu, un Lisabonas līgumā par to ir skaidri runāts. Tie no jums, kas ir ieskatījušies, un šajā gadījumā, jā, mums ir uh, komiteja, kas tiksies Briselē rītdien, un mēs šeit esam runājuši par Nacionālo parlamentu pārstāvēto ideju. Un šeit dažādas idejas ir, tās idejas ir šādas. Ir daži, kas gribētu pārveidot, atjaunot asamblējas darbību, un ir citi saka, ka nē, nevajag pat uztraukties, Eiropas parlaments tiks galā ar šo darbu. Vēlos arī pieminēt to, kas ir teikts rezolūcijā. 90. pāntā ir teikts, ka uh, Eiropas parlaments pēc būtības ir vienīga supranacionāla institūcija ar leģitīmo kompetenci nodrošināt uzraudzību pār Eiropas Savienības uh, drošības aizsardzības politiku. Es domāju, ka valsts parlamentu pārstāvi teiks, ka nē, šī doma nav īsti precīza un ka būtu jāmeklē kāds alternatīvais modelis, nevis vienkārši izsnodot Eiropas parlamentu rokās. Uh, Kolēģis no Francijas ir runājis par to, ka varbūt varētu izveidot tādu kozaka stila veidojumu tā, lai gan Eiropas parlaments tur tiktu vienlīdzīgi pārstāvēts, gan arī Nacionālajā parlamenta tikšanās varētu notikt divas reizes gadā. Bet, manuprāt, šāds risinājums ir pasīs risinājums. Sanāk tā, ka Nacionālo parlamentu pārstāvi ieradīsies, lai paklausītos, ko saka gudri vīri no citurienes. Nē, Šajā gadījumā, manuprāt, parlamentārā kontrola netiktu nodrošināt pienācīga veidā. Man šķiet, ka labāk būtu izveidot pastāvīgo konkurence, konference, kur būtu pārstāvji no valstu parlamentiem, lai tiktos parlamentārā sesijā, varbūt uh, divreiz gadā vai vienreiz gadā, lai tur eksistētu neliels sekretariāts, bet vissvarīgākais, lai šādai uh, platformai būtu proaktīva loma, respektīvi, lai varētu nodrošināt parlamentāro kontroli. Viena lieta, ko mēs nedrīkstam aizmirst, ir tas, ka uh, kopīga drošības un aizsardzības politika ir starpvaldību politika. Tā ir izveidojusi šeit Briselē vairākas institucionālās struktūras, kas prasa parlamentāro uzraudzību attiecīgā līmenī, respektīvi uzraudzību valstu parlamentu līmenī kops komiteja, militārā komiteja, arī militārais spēks un uh, Eiropas aizsardzības aģentūra. Visas šīs struktūras jau ir izveidotas. Tāpēc arī, mīļie kolēģi, lūdzu neaizmirsīsim, ka uh, Rietuma Eiropas asamblēja, Rietuma Eiropas Savienības asamblēja ir veikusi ļoti labu darbu līdz šim un ir svarīgi, lai šis darbs nepazustu. Paldies! Dārgie kolēģi, Un Gorens kungs no Eiropas parlamenta nākošais runātājs. Paldies, priekšsādātāji! Mēs eh, runāju, eh, gribu runājot eh, par Rietumē Eiropas Savienības parlamentāro asambleju, gribu uzteikt šīs asamblejas darbu Es, eh, ja kāds eh, grib eh, sacīt, ka šīs asamblejas darbi nebija pietiekamas labas kvalitāte, nebija pietiekama, tad es gribētu lūgt, lai kurš tad pasaka, ka, kurā parlamentārā asambleja strādājas labāk. Tālāk par parlamentāro kontroli. Būsim pragmatiski. Budžeta jautājumi. Še, šeit eh, Nacionālajie parla, parlamenti saka pēdējo vārdu. Kavējāt jautājumu. Tās ir dalība valsts konkrēti Nacionālajie parlamenti. Eh, saistību eh, kredīti militārās iekārtas, militārās programmas īsam vidējiem termiņiem, tie ir Nacionālajie parlamenti. Kodola jautājums divām Eiropas Savienības dalībvalstīm tāda ir. Es pat nezinu, vai šo valstu parlamentiem ir kāds vārds sakāms par šo jautājumu. Katrā ziņā es zinu, ka 25 pārējām valstīm pilnīgi nekas nav sakāms šajā sakarā. Tā tad ir e, zināms demokrātijas deficīts šeit vērojams. Neieslīgstot pašapmierinātībā. Gribu aicināt jūs uzdot kādam Eiropas parlamenta deputātam, šajā gadījumā jums un dalībvalstu pārstāvim, vienādi skatīt šo, izlasīt šo deficītu un apspriest dažādus tematus nākamās sanāksmes laikā, lai varētu būt pārliecināti, ka mēs visi runājam par vienu un to pašu jautājumu. Man otrā piezīme ir eh, Dikārma kunga pieminoto formulējumu kopums, gribētu uzteikt viņu par eh, uzstāšanās kvalitātes, tomēr atstāja eh, mums daudz trūkumus. Kozak gadījumā nevajadzētu veidot ilūzijas, bieži vien tie ir 27 monologi, kuriem tiek pievienots 28 monologs 27 nacionālo eh, parlamentu pārstāvu tiek salikt tikai ievērojumi burciņas un no, nolasa šos monologus. Mums vajadzētu vairāk diskutēt un apmainīties ar viedokļiem. Eh, priekšsēdētāja konference, eh, parlamentārajās komisijās Visā visumā tā ir 27 valsts parlamentāra vairākuma pārstāvniecība. Vai tas ir pietiekami demokrātiski? Es domāju, ka nē. Arī šeit vajadzētu ieviest kādu diversitāti eh, šo asambleju sastāvā, un es gribu eh, respektēt sev atvēlētās trīs minūtes, tāpēc mēģināsim eh, strādāt pragmatiski, lai mēs vienādi raudzītos uz vienu un to pašu lietu. Paldies! Melgārde, Dānijas parlamenta Eiropas lietu komisijas pārstāve. Tak, formand, tak for ordet. Paldies priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Un paldies arī par iniciatīvu uz attiecībā uz šīs sanāksmes organizēšanu. Tā ir ļoti veiksmīga iespēja aprunāties kopā ar kolēģiem par nākotnes sadarbību un par to, kā šī sadarbība nākotnē izskatīsies un kā tā veidosies, runājot par kopīgo drošības aizsardzības politiku Eiropas Savienībā. Dānijas parlamentā šobrīd mēs ļoti cītīgi diskutējam par šiem jautājumiem, un Dānijas parlaments šobrīd skatās uz iespēju paplašināt sadarbību attiecībā uz Nacionālo parlamentu līdzdalību un uh, par uh, Lisabonas līguma protokolu. Mēs uzskatām, ka valstu parlamentiem ārkārtīgi svarīgi nodrošināt parlamentāro kontroli. Un pirmais jautājums, ko vēlamies teikt, ka Dānijas parlaments atbalsta vispārīgo ievirzi, ko ir piedāvājis Lordu palāta savā dokumentā, respektīvi regulāras sanāksmes starp ārlietu komiteju vadītājiem un speciālistiem un ka labāk būtu divreiz gadā veidot starpparlamentārā konference, kur tiktu izrunāti jautājumi par ārlietu un drošības politiku. Šeit varētu aicināt sešus pārstāvis no katra parlamenta, piemēram, ārlietu un drošības komitejas vadītāji, bet uh, var arī citus parlamentāriešus, protams, uzaicināt. Viens no svarīgiem jautājumiem Dānijas parlamentām ir tas, lai uh, lai ārlietu komitejas vadītājiem, vadītājiem būtu tādas pašas tiesības, kā citu komiteju vadītājiem, kas darbojas drošības un citu ārlietu aspektos. Mums šķiet, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu šī uh, līdzsvarota pārstāvniecība. Turklāt Dānijas parlaments gribētu nodrošināt sanāksmi, jo sanāksmju organizēšanu. Uh, mēs gribētu, lai šī sanāksmju organizēšana tiktu uzticēta prezidentūras trijā. Un tas nozīmē, ka gan Kosaka sekretariāts, gan arī trijo sekretariāti varētu nodrošināt šo sadarbību. Dānijas parlaments uzskata, tas ir ārkārtīgi svarīgi un būtu pareizi izmantot jau esošo kapacitāti, kas ir izveidota Kozaka ietvaros. Tad mēs varēsim šīs starpparlamentārās konferences noturēt visveiksmīgākā veidā, mums ļoti nepatīk doma par īpašu sekretariāta izveidi. Mēs, es, kā Dānijas parlamenta Eiropas lietu komitejas vadītāja, esmu interesēta tajā, lai arī mana komiteja tiktu pārstāvēta, bet, nu, es negribu, lai katru reizi tikai izbrauktu visu laiku. Dānija uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt šo efektīvo sadarbību, ņemot vērā Lisabonas līguma priekšrakstus, un ļoti svarīgi ieskatīties šajā kontekstā plaši. Paldies! Paldies, Žoziluji Arno no Portugāles parlamenta aizsardzības komisijas. Krija, obrigado, krija. Paldies! Gribēju teikt dažus vārdus Eh, Danžāna kungam, eh, kurš ir šīs drošības aizsardzības komitejas eh, priekšsēdētājs, pateikties par uzaicinājumu. Es pievienojos kolēģi Elmāra Broka sacītajam. Un arī tam, ko sacīja Bēļģijas pārstāvi prezentējot savu ziņojumu. Es gribētu izcelt divus būtiskus aspektus šobrīd. Pirmkārt, aizsardzības politikas ietvaros. Šajās jaunajās Lisabonas līguma kompetencēs būs jāveido jauna forma un jauns kontrolas mehānisms par parlamentāro kontrolu, es domāju, un šī parlamentārā kontrole būs ar divām eh, sadaļām. Viena attiecas uz Eiropas eh, politiku, tas nozīmē jaunās kompetences šajā jomā, un pēc tam otrā sadaļa, kas ir īpašās kompetences nacionāliem parlamentiem aizsardzības jomā. Tā ir E, specifiska un īpaša kompetence, tīpaši budžeta jomā, e, tāpat arī bruņoto spēku, ekopējuma ziņā, karspēka nosūtīšana, kad ir nepieciešams, un arī parlamentāro kontrole tam, kā šie bruņietie spēki e, funkcionē nacionālajās teritorijās. Eh, mums, eh, kamēr darbojās Rietuma Eiropas Savienība, tai bija savas kompetences, un arī šī organizācija bija atkarīga no padomas ģenerālsekretārā. Taču politiski eh, tika pilnīgi ignorēta, un ir jāatgādina tas, ka pēdējo gadu laikā ģenerālsekretārs padome un augstā pārstāve nekāds E, nereaģēju uz šo organizāciju. Tā bija ļoti kvalitatīva organizācija ar pilnīgu politisku leģi un aktīvu jomu šajā aizsardzības jomā. Tāpēc ir ļoti svarīgi mācīties no pagātnes kļūdām un e, virzīties uz vēlamo rezultātu. Es negribētu šobrīd ieslīgt padziļinātā pētījumā. To ļoti labi paveica Bēļģijas un Francijas kolēģi, bet es pievienoju par Portugāles parlamenta balsi jau paistējai pozīcijai. Un noslēgumā gribu sacīt, ir ļoti svarīgi, lai būtu Nacionālo parlamentu kontrole pār kopējo drošības eh, aizsardzības politiku un pār ārējo politiku. Lai tas notiktu pastāvīgā veidā eh, lai būtu fórums, kurā nacionālajiem parlamentam būtu abi aktīva loma. Un šeit es gribu pieminēt vēl vienu aspektu, ar, ar to es arī beigšu savu stāšanos, eh, ka 27 Eiropas Savienības valstu specifika, ņemot vērā ārlietu komisiju eh, loma da, dažādās valstīs, ir atšķirīga. Uh, un nav eh, saistām ar, eh, ar Nacionālās aizsardzības komitejām saistībā ar parlamentāro kontroli. Ir Nacionālās aizsardzības komisijas, kas pastāv pilnīgi neatkarīgi ar savām kompetencēm un ļoti atšķirīgām no ārlietu komisijām šajos pašos parlamentos. Tāpēc ir ļoti svarīgi strādāt, padziļināt darbu vai nu ar pastāvīgo parlamentāro asambleju, ar parlamentāro kontroli, vai ar kosaku starpniecību, vai veidot paplašinātu kosaku ar vairāk pārstāvjiem. Ir jāatrod risinājums, un šim risinājumam ir jāņem vērā. Rietuma Eiropas Savienības laikā apgūtais mums ir jāizmanto šīs iespējas, lai var eh, jāizmanto iegūtā pieredze, lai mēs būtu darboties spējīgi, un mums jāizveido struktūra, kurā Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti varētu savstarpēji sadarboties un kontrolēt šo kopējās darbības politiku drošības un aizsardzības jomā. Paldies! Merci, Paldies, dārgie kolēģi! Atgādinu ka, ja mēs vēlamies, lai visi var izteikties līdz pusdienlaikam, tad ir jāapturas pie šā atvēlētājām trim minūtēm. Es eh, atļaušos atgādināt trīs minūšu eh, apritēšanu ar Āmuriņu Gomešu skundzu no Eiropas parlamenta nākošā runātāja. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Arī man ir ļoti svarīga šīs debates tāpēc, ka ir ārkārtīgi būtiski ap saistīt Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu parlamentāro kontroli un kompetenci, ko piešķir Lisabonas līgums šajā jomā. Un es arī piekrītu savas zemes pārstāvim deputātam Arno par to, ka mums ir jā Uh, mācās no Rietuma Eiropas Savienības uh, uh, funkcionēšanas laikā gūtajām mācībām, un tāpēc es gribētu uzskatīt, ka es neesmu no tiem, kas šeit Eiropas parlamentā aizstāv to, lai drošības un aizsardzības sāpakškomitejai būtu atšķirīgs status un lai tā būtu atdalīta no ārlietu komitejas tā varētu būt nepieciešamība nākotnē, taču šobrīd es nedomāju, ka tas būtu jādara. Ir ļoti saprātīgi tas, ka drošības aizsardzības apakškomiteja turpina būt par apakškomiteju, kas ir pareizā veidā piesaistīta AFET ārlietu komitejai. Un Eh, tajā pašā laikā EDAP ir vēl viena politika, globāla politika, un ir pilnīgi nozīmīgi garantēt šo saistību. Tāpat arī es uzskatu to, ka jābūt zināmai fleksibilitātei šajā saistījumā. Šo darbību saistījums ir ļoti svarīgs, taču mēs nedrīkstam būt par gūstekņiem e, stīvu e, iesīkstējušu mehānismu darbībā ar ļoti stingriem e, statūtiem, kas praksē praktiski svītro jebkuru savstarpējas sadarbības veidu, kā jau sacīja kolēģis Gērens. Kas, Kosaka? Eh, gadījumā tas būtu 20, tie būtu 27 monologi plus viens, taču mums ir jāīsteno savas parlamentārās kontrolas eh, funkcijas nacionāla un Eiropas līmenī, bet ar patiesu interakciju, artikulāciju, informācijas apmaiņu. Eh, es gribētu atbalstīt tādu risinājumu, ko piedāvā Dāņu kolēģi. Tas nozīmē to. Informācijas apmaiņa, kas nebūtu uh, Eh, obligāti kāds īpašs sekretariāts. Šādos krīzes situācijās pilsoņiem būtu grūtības saprast naudas tērēšanu, veidojot vēl vienu sekretariātu. Ir jāstiprina parlamenta sekretariāts, lai varētu tas labi sadarboties un saistīties ar nacionālajiem parlamentiem. Tāpat ir ļoti nozīmīgi veidot neformālos kontraktus starp eh, parlamentāriešiem nacionālā Eiropas līmenī uzlabot jau esošo. Paldies! Eh, paldies, Vretos kungs, kas pārstāv Grieķijas parlamentā aizsardzības komisiju. Eh, paldies, priekšstādātāji! lēmumi, kas jāpieņem par kopējo drošības un aizsardzības politiku, uh, ir jāpieņem vienbalsīgi. Šeit ir starp valdību aspekts un nacionālo parlamentu loma. Galvenokārt ir uh, dot vadošus norādījumus. Man prieks, ka parlamentiem ir lielāka teikšana par aizsardzības jomu, bet Grieķijas parlamenta loma aizsardzības uh, jautājumos Grieķijā ir ļoti svarīga. Uh, Es klausījos Broka kunga teiktajā un daudz kam varu piekrist. Pirmkārt, ja pareizi sapratu Broka kunga teikto, viņš ierosina, lai mēs uh, organizētu nacionālo parlamentu ārlietu komisijas priekšsēdētājus un tie pieņemtu kopā lēmumus kopā ar Eiropas parlamenta atbilstošās komisijas priekšsēdētāju priekšsēdētāju. Ja tie būtu tikai komisiju priekšsēdētāji, nevis visas komisijas vai to pārstāvi, es domāju, ka tas mazinātu mūsu lēmumu uzticamību un nozīmību. Mums uh, nav vajadzīgi pētījumi it kā un uh, ziņojumi, it kā mums tikai ir uh, jā, jārīko uh, sanāksmes. Uh, un, un, un viss, kā varētu iedomāties uh, Eiropas parlamenta sekretariāta darbu bez uh, jebkādiem atzinumiem un ziņojumiem, tas, tas nav iedomājams. Jautājums arī par to, ko veids ne tikai Eiropas parlaments, bet visas Eiropas Savienības institūcijas. Uh, šeit ir eh, nepieciešams vēl daudz strādāt šai jomā. Kā kolēģi norādīja, daudz kas eh, tiek darīts, bet eh, žēl, ka jūs neuzaicināt citas Eiropas Savienības institūcijas piedalīties šai darbā. Es negribu paust tādu ļoti negatīvu viedokli, bet mans priekšlikums būtu šāds, priekšsēdētāji kungs. Mums būtu nepieciešams veidot kādu institūciju, kurā būtu proporcionāla pārstāvība un arī uh, dalību valstu iemaksas proporcionāls. Vajadzētu izveidot nelielu sekretariātu. Uh, Šeit nav runa par lielām naudas summām, un mēs arī negribam naudu izšķērdēt, bet mums ir nepieciešama komitejas ziņojumi un uh, referenti, jo tikai tādā veidā mēs varēsim patiešām ietekmēt kopējo drošības un aizsardzības politiku. Un runājot par budžetu, šeit nav runa par lielām summām Un tādēļ es nesaprotu, kādēļ gan dalībvalsts nevarētu dot savu ieguldījumu. Tām būtu gluži vai pienākums dot uh, šādu ieguldījumu, jo pretējā gadījumā mēs nespēsim ietekmēt sabiedrisko domu mūsu valstīs. Daudz kas uh, tika teikts par Kozak. Es uh, nevaru iebilst pret Kozaka līdzdalību šai procesā, bet šobrīdējā ja, kozak struktūra nav efektīva. Es uh, īsu laika posmu vadīju kozak un konstatēju, ka lēmumu pieņemšanas uh, spēja šim veidojumam ir uh, ļoti vājas. Protams, es saprotu arī, ka dalī Eiropas Savienības parlamenta deputāti uh, vēlētos varbūt lielāku kozāku ietekmi, bet es domāju, ka mums tas ir jāpārdomā. Priekšsēdētājs, mūsu laiks ir ierobežots. Es saprotu, ka visu parlamentu pārstāvi vēlas uzstāties, un es aicinu jūs iekļauties trīs minūšu laikā. Forslunda kungs no Zviedrijas parlamenta ārlietu komitejas. Paldies, priekšsēdētāji! Centīšos ieturēties trīs minūtēs nepārsniegt atvēlēto laiku. Es pirms vēlos pateikties Eiropas parlamentam par viesmīlību un vēlos atgādināt arī, ka punktos, kur ir runāts par kopīgo aizsardzības un drošības politiku, kas ir 6. un 7. punkts secinājumos Stokholmā. Tā tapušajos secinājumos tur ir teikts, ka ņemot vērā to, ka kopīga drošības un aizsardzības politika un nacionālajiem parlamentiem šajā politikā ir īpaša loma. Runātais norāda uz to, ka nacionālajiem parlamentiem ir fundamentāla loma tajā, lai nodrošinātu kopējas aizsardzības un drošības politikas uh, parlamentāro uzraudzību. Runātais ir runājis par to, lai nākamā Eiropas Savienības prezidējošā valsts uzņemtos atbildību, lai konferencē tuvākajā laikā jau panāktu risinājumu. Šeit mēs vēlamies uzsvērt to, ka runātāji ir uzsvēruši Nacionālo parlamentu fundamentālo lomu topošajā parlamentārajā pārbaudē. Esam pateicīgi, ka Eiropas Savienības Padomes prezidentūra plāno turpināt darbu saskaņā ar šo priekšlikumu, ņemot vērā kopīgo Igaunijas, Lietuvas un apvienotās karalists pārstāvju paziņojumā. Mēs uzskatām, ka ir jābūt vienai programmai starp parlamentārai sadarbībai, un šeit nacionālajie parlamenti varētu uzņemties līderu no lomu un jāizmanto jau esošās struktūras kā pamats. Te pašā laikā mēs varam atzīt to interesi, ko ir izrādījis Eiropas parlaments attiecībā uz parlamentāro kontroli Eiropas Savienības kopīgai drošības un aizsardzības politikai, mēs uzskatām, ka Eiropas parlamentam ir sava svarīga loma uzraudzībā. Eiropas parlaments ir pārstāvēts gan COFAC, gan arī Kodak komitejā un esam ļoti gandarīti par to, ka Eiropas parlaments šajā darbā ir uh, veicis arī savu ieguldījumu. Esam ļoti pateicīgi. Lielas paldies! Lūdzu, ievērojiet disciplīnu. Jūs bija pirmais, kas, bijāt pirmais, kas iekļāvāties tiešām trīs minūtēs. Tagad tā nav kungs no Eiropas parlamenta. Mēs visi skaidri zinām, ka Broka ziņojums Mm, par Eiropas parlamenta iesaisti bija tik tiešām veiksmīgs. Tajā brīdī, kad plosījās krīze, daži Eiropas Savienības līderi aizmirst, ka ir nepieciešams runāt par aizsardzības politiku, un šis parlaments attiecīgi aizpildīja to vakumu, tajā, kas tajā brīdī radās, jo viņš negribēja atteikties no uh, pamatlīguma tiesībām un prasībām, un Brauka kungs Ārlietu komitejas priekšā ir izcinājis šo jautājumu, un jāatceras arī, ka nacionāliem parlamentiem ir savas uzraudzības tiesības. Manā politiskā grupa ir sākusi virzīties, ņemot vērā šādu atziņu, ka tieši nacionālajiem parlamentiem ir primārā loma veidot Eiropas Savienības aizsardzības politiku. Uh, Un ir tā, ka karavīri dodoties misijās, viņi mirst par, par savām valstīm, nevis Eiropas Savienības labā un atceroties, ka mēs esam Eiropas Savienības pilsoņi. Tā pašā laikā, tad, kad Rietum Eiropas Savienības parlamentāra asamblēja notiks pēdējā reize 2011. gadā, pēc tā laika, manuprāt, ir pareizi izveidot jaunu formātu, lai nodrošinātu uz, uzraudzību. Skaidrs, ka nacionālajie parlamenti nevar uh, um, ignorēt Eiropas parlamentu, jo Eiropas Savienība ir tā institūcija, kas sniedz uh, finansiālo atbalstu daudziem pasākumiem, piemēram, iesaistīšanai civilējās misijās kā Kosovā un citur. Tāpēc ir ļoti svarīgi izveidot labu sadarbību starp Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu deputātiem. Ļoti svarīgi šeit nebūtu, konf šeit nebūtu konfliktā un kādas konkurences. Ir labāk, lai būtu šī konference, un es ļoti negribētu, lai aizsardzības un ārlietu politikas tiktu atdalītas. Un mans priekšlikums būtu, lai būtu trīs līdz četriem nacionālo pār, parlamentu pārstāvjiem pret vienu Eiropas parlamenta pārstāvi. Tas būtu ļoti loģiski. Es nezinu, vai mēs ievēlēsim uh, kādus līdzpriekšsēdētājus, par to vēl ir jādiskutē, par to, vai ir nepieciešams kādā citā veidā risināt šos jautājumus. Un būtu labi sanāksmes rīkot uh, Eiropadomas telpās, nevis Eiropas parlamentā, un tad vēl ir svarīgi risināt jautājumus par sekretariātu, par citiem aspektiem. Apvienotajā karalistē Kodak un Konak sanāksmēs Mm, neplāno Lielbritāniju sūtīt speciālistus, un tas nozīmē, ka Lielbritānija, kas piedalās civilais misijās, tā netiks pārstāvēta. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Jā, tiktu nosūtīta neliela delegācija no apakšpalātas, tad uh, šī delegācija varētu nodrošināt uh, pārstāvību, un šī delegācija arī lielākoties atbalstīja manus uzskats, un viņi ir teikuši, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamenta speciālista deputāti arī būtu klāt, jo viņi ir vienīgie, kas ļoti labi saprot, kā darbojas šis sarežģītais Eiropas Savienības instruments. Paldies! Vārds Dedekeram no Bēģijas senāta ārlietu un drošības komitejas. Paldies! šīs uh, dienas sanāksmes organizatoriem tā tiešām ir ļoti būtiska. Šobrīd mēs tiekamies apstākļos uh, un situācijā, kas ir saistīta ar Eiropas Savienības attīstību, Lisabonas līguma spēkā stāšanos, kas ir novedis pie uh, grozītā Briseles līguma denonsācijas. Būtu tiešām žēl, ka Eh, tas, ko mēs visi atzīstām par progresu Eiropas tālākā veidošanā, proti Lisabonas līgums, ja tas radītu demokrātijas deficīti tik svarīgā jautājumā kā aizsardzības un drošības jautājumos. Un es baidos, ka tieši tā arī varētu notikt, ja mēs turpināsim šo konkurenci starp dažādām institūcijām no vienas puses Eiropas parlamentu un otras puses dalību valstu parlamentiem. Eh, pēc eh, Broka kunga teiktā civilās operācijas ir daudz lielākā skaitā nekā militārā skaitā un tas, diemžēl, mm, nav saistīts ar, ar to, ka mēs īpaši vēlētos uh, nacionālos parlamentos nosūtīt uh, savus pilsoņus uh, militārās misijās. Rietuma Eiropas Savienība, kura pārstās pastāvēt uh, ir darbojusies 60 gadus, un uh, tajā ir darbojušies dalību valstu parlamentu pārstāvji, un viņi ir guvuši tādu Eiropas līmeņa izpratni par drošības jautājumiem. Un kad ir jāveido Eiropas drošības un aizsardzības politika, tad nevar balstīties tikai uz nacionālām interesēm. Uh, Es jums atgādinu līgumu, kura 9. punktā, pantā ir teikts, ka Eiropas parlaments un dalību valsts parlaments kopīgi veido savu sadarbību, un 10. pantā ir teikts, ka kopā viņi var uh, organizēt konferences, speciālas institūcijas tajos jautājumos, to jautājumu risināšanā, kurus viņi uzskata par svarīgiem. Un es aicinu dalību valstu un Eiropas parlamenta deputātus īstenot šo līgumu un organizēt sadarbību starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentu deputātiem pastāvīgā starp parlamentu konferencē. Ir svarīgi uh, katru gadu uzklausīt padomes ziņojumu par šiem jautājumiem, organizēt dialogu ar padomi. Un es esmu pārliecināts, ja mēs izveidosim šādu kopīgu parlamentu asambleju, tad tieši Eiropas uh, deputāti būs ieguvēji. Viņi saņems informāciju no deputātiem, no ģenerālštāba pārstāvjiem, no ār, aizsardzības ministriem un uh, Tādēļ mums ir nepieciešams apvienoties un kopīgiem spēkiem veidot pastāvīgo starp parlamentu konferenci. Tas neprasa daudz līgumus, eh, daudz līdzekļus piešķirt. Jau ir izveidotas struktūras un ir nepieciešams eh, gribēt strādāt kopā un tas ļautu visiem dalību valstu deputātiem, kad viņi lemj par uh, spēku dislokāciju, šādus lēmumus pieņem, domājot par Eiropas kopējām interesēm. Paldies! Salolainen, membro... Vārds Stalolainen kungam, kurš pārstāva Somijas parlamenta ārlietu komiteju. Paldies, priekšsēdētāji! Es pirms vēlos pateikties Broka kungam un pārējiem deputātiem par to, ka viņi ļoti informatīvi ir uzstājušies. Tik tiešām tagad ir konstatēta vajadzība pieņemt lēmumu par to, kā turpināt dialogu ārējās uh, drošības politikas ietveros. Somija uzskata, ka kopīga ārlietu un aizsardzības politika ir ārkārtīgi svarīga. Un es domāju, ka tas attiecas arī uz citām valstīm, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts, bet nav nu, NATO par, par, partneru valstis. Somijā mums, pamatojoties uz konstitūcijas, eksistē parlamentārās kontrolas iedziens. Tāpēc mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi nodrošināt uzraudzību valstu līmeņos, kur šāda uzraudzība ir visveiksmīgākā. Tā pašā laikā mēs saprotam un piekrītam tam, ka nacionālajiem parlamentiem ir jāturpina dialogs Eiropas Savienības līmenī par ārlietām un drošības politiku. Bet šeit ir svarīgi, lai būtu tā pievienotā vērtība tam darbam, kas notiek nacionālajā līmenī. Kāpēc tieši nacionālajiem parlamentiem ir jābūt uh, virzītāju spēkam šajā dialogā? Ir ļoti svarīgi, lai mēs jau tagad paredzētu elastīgu struktūras izveidi, kas ļautu mūsu kolēģiem, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, piedalīties Uh, šajā dialogā, un tas bija arī Rietuma Eiropas Savienības ietvaros, un šis dialogs nedrīkst tikt pārtraukts. Mums ir jādomā ļoti plaši par to, kā mēs varam uzlabot mūsu drošības pasākumus, nedarot to pašu, ko jau tagad dara NATO. Mēs uzskatām, ka visefektīvākais veids būtu uh, izvērtēt to, kā jau tagad ārlietu komiteju un drošības aizsardzības komiteju pārstāvju tikšanās, kā šīs tikšanās varētu paplašināt un iekļaut tur visus vajadzīgos jautājumus. Un nu, tad jautājums ir, kurš šobrīd ir atbildīgs par šo ideju, turpmāko attīstību un kā jaunā struktūra panāks uh, savu lēmumu izpilda. Uh, Somijas nostāju kopsavilkumā varu teikt, ka ir ļoti svarīgi uh, nodrošināt pārstāvniecību. Pārstāvniecība nedrīkst būt atkarīga no valsts lieluma, ir jākoncentrējas uz reāliem taustamiem rezultātiem. Ļoti svarīgi nodrošināt līdzdalību arī ne Eiropas Savienības valstīm jābūt pragmatiskiem, jāizvairs, jāizvairās no jaunas administrācijas struktūras izveidas, piemēram, sekretariāta. Paldies priekšsēdētāji! Paldies! Tagad vārds Endru Dāfam. Priekšsēdētāji, runājot par parlamentāro kontroli, manuprāt, ir jāpadomā, kur ir šie spēks, lēmējs spēks. Un ne jau pārējošā prezidentūra ir tā, kas nodrošina lēmēji darbu. Nē, drīzāk tā ir padoma, pastāvīgā struktūra un arī ārlietu ministru sanāksme. Kozak risinājums ir balstīts uz tā, ka rotējošā prezidentūra joprojām spēlē savu lomu šajā darbā, bet nē, tā tas nav. Kozaka risinājums pēc būtības nenodrošinātu pienācīgo pārstāvniecību Eiropas parlamentam. Un, manuprāt, ja mēs Eiropas parlamenta lomu samazinātu, tad mēs nesakotu Lisabonas līguma pamatloģikai, jo līgumā ir teikts, ka starpvaldību lēmumu pieņemšanas process ārlietu un drošības politika tiek papildināts ar kopienas pieju. Katrīna Eštone un komisija var nākt klajā ar politikas, politikas priekšlikumiem, padome ar kvalificēto vairākumu lemj par šādu veidu politikam. Manuprāt, šeit ir jāsaprot, un daži kolēģi varbūt nav līdz galam to sapratuši ir jāskatās uz jautājumu eklektiski, jo šeit ir iekļautas trīs atsevišķas parlamentārās funkcijas. Un es pateiktu, ka šeit ir jāņem vērā nacionālo parlamentu funkcijas, vēsturiskas funkcijas. Taču ir arī atsevišķas funkcijas, kas ir nodots Eiropas parlamentam. Un šīs funkcijas efektīvi ir jāintegrē ikdienas darbā. Taču šis trešais, trešais aspekts ir saistīts ar sadarbības funkciju, ar to funkciju, kas ļauj atrast un arī nodefinēt šo kopsaucēju darbā ar visām Eiropas Savienības valstīm lai skaļi pateiktu, kādi drošības un aizsardzības aspekti ir Eiropas Savienības kopējā rūpe. Un šeit starp parlamentārā sadarbība, manuprāt, pirmām kārtām var iekļaut šīs kopīgas intereses. Un tād ņemt vērā finanšu un politiskos aspektus saistībā ar operacionāliem lēmumiem, kas rodas kopējās ārlietu un drošības politikas ietvaros. Manuprāt, šāda pieeja ir diezgan tieša un skaidra, un nekadā gadījumā tā nepārsniegs mūsu pilnvaras vai arī mūsu darbības stilu, jo šeit starp parlamentārā funkcija nekādā gadījumā netiktu traucēta. Frunzulīcas kungs e, pārstāv Rumānijas parlamenta aizsardzības komiteju. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, starpparlamentārā uh, e, sadarbībā pār ārlietu un drošības politika ir ārkārtīgi svarīga. Uh, Jo mēs šeit esam jau runājuši par šo dubulto demokrātisko deficītu, jo Eiropas parlamentam ir vājas iespējas piedalīties lēmumu procesā, bet te pašā laikā viņiem ir diezgan liela kompetence. Viņi ir, uh, viņiem ir diezgan plaša informācija un pieredze. Savukārt nacionālajiem parlamentiem ir lēmētiesības, bet viņiem nav skaidras izpratnes pret to, par to, kā Eiropas Savienības iekšienē tiek pieņemti lēmumi, uh, operatīvie lēmumi par kopējo ārlietu un drošības politiku. Un tikai nacionālajie parlamenti var nodrošināt demokrātisko leģitimitāti kopējas ārlietu un drošības politikai. Dāmas un kungi, viens no jautājumiem, kas šobrīd ir jāapspriež, protams, ir risinājums saistībā ar Rietuma Eiropas Savienības parlamentāro asamblēju, kas arī risināja šos jautājumus. No vienas puses šī pārējā no uh, Rietuma Eiropas uh, Savienības parlamentārās asamblējas uz Eiropas parlamenta darbu, šeit var būt diezgan nopietna ietekme gan attiecībā uz budžetu, gan arī uz Eiropas Savienības un dalībvalstu darbību. No otras puses, Rietuma Eiropas Savienībai nebija nekādu īpašu uh, tiesību kompetenci, bet bija īpaša loma, tad varbūt šeit būtu noderīgi izveidot īpašu mehānismu, piemēram, Kodak un Gosak ietvaros varētu viņi risināt ārlietu aizsardzības un drošības aspektus, vai arī, kā šeit jau izskanēja priekšsakam, ka varbūt var izveidot atsevišķu institūciju, kas būtu līdzīga Kosaka, Kosaka struktūrai, tā, lai Rietuma Eiropas Savienības parlamentāro asamblēju aizstātu. Šajā gadījumā padome, Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti ir tās institūcijas, kurām ir jāveido attiecīgi instrumenti, lai šie noteikumi, kas jau ir iekļauti dokumentos, nepaliktu tikai uz papīra. Dāmas un kungi, saskaņā ar pamatlīgumu dalību valstīm joprojām paliek simtprocentīgi lēmē tiesības kopējā drošības un aizsardzības politikā. Tieši tādēļ Nacionālajie parlamenti ir tā īstā institūcija, kas pirmkārt var ietekmēt lēmumus, kas tiek pieņemti dalību valstīs, un otrkārt arī nodrošināt šo lēmumu parlamentāro kontroli. Mēs varam jau tagad izmantot esošos mehānismus, vienkārši šos mehānismus pavirzīt uz priekšus. Manuprāt, starpparlamentārā sadarbībā nedrīkst būt tikai mehānisms, kas ļauj apmainīties ar informāciju vai paraugu praksi. Nē, tā, tā ir jābūt arī iespēja nodrošināt demokrātisku un parlamentārā kontroli. Paldies! Lords Ropers no Lordu palātas. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, vispirms vēlos teikt, ka, manuprāt, šī sanāksme sniedz milzīgu ieguldījumu Šajās diskusijās pagājušajā gadā maijā notika Stokholmā um, speciālistu sanāksme, bija arī Kosaka sanāksme, un tad vēl bija 1. decembrī sanāksme, Broka kungs par to ir pieminējis, un nākamgad maijā atkal būs speciālistu sanāksme Briselē. Es atceros, ka diskusijas ir ļoti plašas, un attiecīgi um, Lielbritānijas parlamenta augšpalāta speciāli, eh, apakšpalāts cilvēks ir pieminējis šos aspektus, un man ir iedots arī tēzes, vēlos pieminēt šos faktus. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs šeit izmantojam Lisabonas līguma pirmā protokola desmito pantu, kuri teikts, ka tieši COSAC ir tā institūcija, kas var rīkot starpparlamentārās konferences, uh, Uh, lai izrunātu atsevišķus jautājumus, kas saistīti ar kopējo ārlietu un drošības politiku. Taču devītais pants nekadā gadījumā nepārsniedz desmitā panta pirmā punkta funkciju. Te pašā laikā šobrīd mums notika ļoti labas diskusijas ar Eiropas parlamenta speciālistiem un kolēģiem. Manuprāt, Kofak un Kodak darbs būtu nevis jāatkārto, bet vienkārši jāizveido tāda struktūra, kas ļautu savietot visas intereses, lai tur piedalītos speciālisti no nacionālajiem parlamentiem, bet arī attiecīgi no Eiropas parlamentiem, kā pieminēja kolēģis no Dānijas. Un, manuprāt, mēs visi vēlamies, lai Eiropas parlaments, jā, es saprotu arī to, ko pieminēja kolēģis Tenoks. Viņš teica, ka ir kāda politiskā grupa, kas rada problēmas. Jā, šis jautājums ir jāizskatē pašā laikā. Mēs nevaram teikt, ka būtu vajadzīga kāda smaga struktūra. Parlamenti un dalībvalstis nevar atļauties kādu jaunu izdevumu posteni, un tāpēc es nedomāju, ka to personu uh, priekšlikumi, kas uzskata, ka būtu nepieciešams veidot atsevišķu smagnēju sekretariātu, manuprāt, šie argumenti vienkārši neiztur kritiku. Manuprāt, svarīgākais ir nodrošināt reālu sadarbību, un var jau būt, ka nebūs īpaši daudz ziņojumu, un nebūs kādas tiešas iedarbības no mūsu sadarbības, nē, bet svarīgākais ir tas, ka tās personas, kas nodrošina parlamentārā kontrola dalībvalstīs, lai šīs personas būtu labi informētas, Un to mēs varam izdarīt, veidojot tādu vieglu, st vienkāršu struktūru. Lielas paldies, Gvalterī kungs, lūdzu! Grazie, prezidente. Paldies, paldies priekšsēdētājs. Ir pilnīgi skaidrs šajā diskusijā ir tas, ka mēs saskaramies ar diskusiju, kas ir jauna un vēl līdz šim nebijusi. Un mums ir jāņem vērā mm, E, pavisam agrāk neredzēti elementi un jārunā vienotā valodā, lai viens otru varētu saprast. Ir skaidrs, ka nacionālajiem parlamentiem ir ļoti būtiska loma. Šīs politikas ietvaros, e, par kuru ir izlēmusi padome, ir pilnīgi skaidrs, ka parlamentam ir jāņem vērā jaunā situācija un jāsaprot, uh, ka Nacionālajie parlamenti nav uh, tāda institūcija, kas šobrīd būtu atstāta ārpus uh, jaunās uh, arhitektūras, bet jaunas leģitimitātes avots un it viss, kas veicina parlamentāro demokrātiju, ir jāizmanto, lai varētu stiprināt šo dalības elementu. Tas ir ārkārtīgi būtisks Eiropas veidošanā. Taču Parla nacionālajiem parlamentiem ir jāsaprot arī tas, ka EDAP un KDAP nav nacionālās politikas, bet Eiropas Savienības politikas. Un Eiropas Savienībai rīcībā ir padome, parlaments, Eiropadome, un par, Eiropas parlaments ir tā institūcija, kas pārstāv tiešā veidā Eiropas pilsūņus. Un tādējādi Lisabonas līgums stiprina Nacionālo parlamentu lomu to izceļ, piešķirot tiem zinām skaitu kompetenci un jaunu uzdevumu saistībā ar Eiropas likumdošanas procesu, kā Nacionālajiem parlamentiem. Un es domāju, kā tajā pašā laikā parlamentārā kontrole tam, ko veic izpildvara, šajā jaunajā konfigurācijā arī šeit ir svarīgi, lai darbu kāds kontrolētu. Bet saistībā ar ideju, kā jāveido jauna institūcija, tā para institūciju, to Lisabonas līgums neparedz, un kā to norādīja jau vairāk kolēģi. Varbūt jūs atcerēsieties, ka Eiropas parlamentam ir zināms skaits svarīgu funkciju, un Eiropas parlaments darbojas tādu politiku ietvaros, kur lēmumu pieņemšanas process ir ļoti svarīgs. 37. pāns. Uh, un tās personas iecelšana, kas vada uh, eh, EDAP un vada uh, ārlietu ministru sanāksmes, kā tikko sacīja Tanokungs, mēs esam arī budžeti iestādi, uh, eh, pils, civilās dimensijās un administratīvās dimensijās militāros pa, pasākumos. Mēs uh, Eh, varam, ir divas iespējas, mēs varam nesaprasties, eh, un ik viens dodas uz savu pusi neuzklausot Lisabonas līgumu sacīto, sacīto, un otrais veids - rast pamatu starp parlamentārai sadarbībai, bet šai sadarbībai ir jānotiek starp institūcijām, kurām vienai ir nacionāla, otrai Eiropas loma. Un, um, nav nepieciešams eh, veidot jaunu sekretariātu vai PESK vai EDAP eh, kontrolas nacionālajos parlamentos. Mums ir jāatrod dialogu veids, eh, iespējas starp nacionālajiem parlamentiem. Mums ir jāatrod tikšanas, tikšanās punkti un jāturpina diskusijas. Šukārska kungs no Bulgārijas Nacionālās asamblejas. Уважаеми господин председател, Priekšsēdētā kungs un dāmas un kungi. Paldies par iespēju būt klāt un piedalīties šajā dialogā. Esmu skaidri, es skaidri apzinos, ka nu jau sākusies pusdienlaiks, sākusies šī pusdienlaika stunda un skaidri, skaidrs, kā arī daži dodas jau pusdienot. Līdz ar to nerunāšu ilgāk par trīs minūtēm, nu nekādā gadījumā. Aizsardzības politika ir, ir no visām politikām viss ir tā politika, kura ir vismazāk integrētības Tas nozīmē, ka dalībvalstīm ir tiesības pašiem lemt, cik lielu suverenitātes daļu viņi kādam nodos. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai nav, piemēram, savu karu spēka. Un tas prasa to, lai tiktu nodrošināta Nacionālo parlamentu politiskā kontrola. Šeit mēs runājam par to, ka Lisabonas līgums paredz arī šo parlamentāro kontroli. Runāšu par kontrolas mehānismu. Šis mehānisms, protams, nav harmonizēts un nevar teikt, ka mehānisms tiks kādā veidā veidots vienādi vai harmonizēti. Vienkārši jāatcerās, ka nacionālais parlamentos ir atšķirīgas sistēmas un ir arī atšķirīgas prasības. Jāatcerās, ka nacionālais parlamentos situācija mēdz būt ļoti dažāda. Ir ļoti jauki, ka Eiropas ārlietu dienests prasa zināmu laiku, tad šī dienesta izveida prasa zināmu laiku, un pa šo laiku mēs varam paspēt noformulēt kopējo ārlietu un drošības politiku, diplomāti, kad sāks darboties, nu ļoti cerēsim, ka viņi varēs darboties uz skaidri definētās politikas pamata, un šo politiku nevarēs izveidot bez parlamentārās kontrols. Tāpēc es aicinu it īpaši jau Nacionālo parlamentu deputātus lūdzu pātriniet šo di dialogu savās valstīs, un tad Eiropas Savienībā varēsim rast mehānismu, kas būs visiem akceptējams un kuru varēs izmantot uh, Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Nākošais no Kipras pārstāvs. Paldies! Vēlos arī izteikties īsi, tāpēc man tikai daži īsi novērojumi. Lisabonas līgums sniedz jaunas iespējas attiecībā uz gan, gan uz tādiem jautājumiem, kas saistīti ar kopēju ārlietu drošības politiku, gan arī uz aizsardzības politiku. Vēlos arī teikt, ka ja Eiropas Savienība gribētu starptautiskajā līmenī spēlēt izšķirošu lomu, tad Savienībā ir nepieciešams šīs politikas attīstīt un paplašināt. Otrakārt, ir absolūti svarīgi nodrošināt ārlietu aizsardzības un drošības politiku parlamentāro kontroli. Šāda kontrola ir absolūti vajadzīga, jo mēs skaidri saprotam, ka kopējā ārlietu un drošības politikā iedarās arī aizsardzības politika, un mēs nevaram, protams, nodrošināt šādu kontroli, ja nacionālajie parlamenti nebūs klāt. Tā tad ir jābūt tādām politikām, kas risina šos jautājumus starp valstu līmeni. Un šeit, protams, Eiropas parlamentam ir sava izšķiroša loma. Bet te pašā laikā neaizmirsīsim to, ka nacionālajiem parlamentiem pirmām kārtām ir jānodrošina parlamentārā kontrole savā līmenī, bet savukārt Eiropas parlamentam ir šī unikālā loma, kas ir saistītā ar budžetāro kontroli. Un tāda ir vēl viens aspekts, ka nacionālajā līmenī pieņemtiem lēmumiem ir arī Eiropas dimensija. Un tas savukārt nozīmē, ka ir tikai pareizi izveidot veiksmīgu sadarbību starp Eiropas parlamenta aizsardzības komiteju un Nacionālo parlamentu attiecīgajām struktūrām. Šādā gadījumā varam nodrošināt starp parlamentāro sadarbību un starp valstu sadarbību un ir jāizskatās abās šajās dimensijās. Ņemot vērā to, ko kolēģi jau ir pauduši iepriekšējās debatēs attiecībā uz vajadzību risināt Kipras problēmu, savādāk var rasties nopietnas problēmas starp sadarbojoties Eiropas Savienībā ar NATO. Vēlos teikt, ka mani kolēģi no Kipras diezgan pareizi ir runājuši par Kipras nostāju, un no savas puses piemetināšu, ka nepietiek ar tādu teorētisko pieju šī jautājuma risināšanai. Jo mēs saprotam, ka Kipras problēma ir diezgan plaša. Ir jāatcerās, ka visiem ir sava atbildība. Gan kipriešiem ir atbildība, gan arī Eiropas Savienībai ir atbildība jautājumos, kas ir saistīti ar starptautisko tirzniecību. Ja mēs šos jautājumus varēsim risināt attiecīgi, nopietni, tad mēs gal galā arī Kipras jautājumu varēsim atrisināt. Paldies! Atvainojiet, bet mēs tik tiešām kavējamies ne tikai mūsu pusdiendēļ, bet arī tūki strādā, kuri piekrita dažas minūtes pastrādāt ilgāk. Es lūdzu arī respektēt viņu darbu un e, koncentrēties uz mūsu e, te, šīs dienas tematu. Lietuvas pārstāvis Zingeris. Es pirms vēlos pateikties mūsu draugam, Broka kungam, cienījamo kolēģi Mīļš, paldies par to, kā tu darbojies šeit. Un paldies tev arī par tavu vērtību sistēmu, jo mēs kā Eiropas Savienība, mēs esam vērtības sistēmas aizstāvjei. Un tas nav tas pats, ka Eiropa, kā vienkārši tāda kontinenta savienība. Mēs atceramies, ka mūsu kontinentam ir sava vēsture. Šī vēsture iekļaut, iekļauj arī divus pasaules karus. Tad ir uh, Francijas deklarācija, uh, republikas vēsture, un tas nozīmē, un tas nozīmē to, ka vērtību sistēma šeit ir ārkārtīgi svarīga. Un šeit Lietuvā ir trīs komitejas Un mums ir vairāki priekšlikumiem, un viens no būtiskajiem aspektiem, un tas, ka ir tā saucamais COFAC, un tas nozīmē, ka ārlietu ministrs tiekas ar aizsardzības ministru, mēs to nosaucam šādā veidā, un gal galā mēs sauksim to par COFDAC, tas ir mazliet smukāk skan nekā COFAC. un viņi tiksies divas reizes gadā, un tas nemaksās it neko. Tas ir mūsu priekšlikums, mūsuprāt, ļoti racionāls priekšlikums. Un, manuprāt, tas ir mūsu parlamentārais sadarbībai ļoti veiksmīgs risinājums. Un tad NATO ģenerālsekretārām un citiem kolēģiem no NATO brālīgās sadarbības. Šeit mēs varēsim daudz labāk nodrošināt arī militāro iesaisti un parlamentāro kontroli. Un varēsim šo jautājumu risināt arī no budžeta viedokļa, diskutēt par šiem jautājumiem. Tātad mums ir informācija, uz šīs informācijas pamatā ir jāstrādā, un dažos gadījumos mums nāksies strādāt diezgan nepopulārā stilā, jo nāksies aizsargāt militāro budžetu. Paldies! Paldies, Gāler kungs no tautas partijas, ļoti īsi un Elmārs Brok. Paldies! Daudz kolēģi no nacionālajiem parlamentiem ir izteikušies, un man rodas sajūta, ka ka viņi uzskata, ka viņi var zaudēt savas kompetences. Nedomāju, ka kāds būtu ieinteresēts tajā. Atbildi ir tāda, un tieši tā kā teica Broka kungs pašā sākumā, ļoti svarīgi regulāri tikties, lai runātu par konkrētiem jautājumiem, nevis vienkārši svinīgi sanākt, bet tiešām apspriest konkrētas lietas. Tad mēs varēsim diskutēt par tādiem jautājumiem kā ār, ārzemju misijas un uh, runāt šeit, Eiropas parlamentā, gan par civilo daļu, gan par militāro daļu, un tad mēs savā komitejā varēsim par šiem jautājumiem spriest. Un jūs savukārt nacionālajos parlamentos drīzāk varēsiet spriest par militāriem jautājumiem. Un tad mēs varam ļoti konkrēti runāt par to, ko mēs varam izdarīt un ko mēs nevaram izdarīt, un ko mēs varam atļauties un ko nevaram atļauties. Bet ko mēs nedrīkstam darīt ir starp šīm divām leģitimitātēm, kas pienākas nacionālajā un Eiropas līmenī, ieviest kādu trešo paveidu, jo mēs nevaram vienkārši salikt visu kopā. Lielbritānijas parlaments nekādā gadījumā, nekādā gadījumā nav, nevienā reizē nav pieņēmis vienbalsīgo uh, ir deklarācija, kas ir nākusi no Rietuma Eiropas Savienības parlamentārās asamblējas. Viņi visos gadījumos ir teikuši, ka viņiem ir sava kompetence un punkts, un ka nevar vienkārši kaut kādu deklarāciju uzskatīt par saistošu. Tas vēlreiz apstiprina to faktu, ka leģitimitāte ir dalība valstu rokās militārajos jautājumos, un tieši tādēļ, kā ir piedāvājis Broka kungs, būtu pareizi regulāri tikties lai runātu par ļoti konkrētiem jautājumiem. Un tad sekretariāts, par ko tiek šeit plaši runāts, manuprāt, Eiropas parlamentā mums ir visas iespējas, visas kapacitātes, un arī jums, kā nacionālo valstu deputātiem, jums taču arī ir Briselē savi biroji, jums ir savi pārstāvji. Tātad valstu parlamentu pārstāvji, viņi var uh, iekļauties administratīvai struktūra, lai visu nodrošinātu tādā veidā, lai no abām pusēm intereses tiktu aizsargāts. Mīļš, paldies! Merci, Elmar, pour la, la conclusion. Elmar, tava kārta. Tu vari izteikt savus secinājumus. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies visiem par priekšlikumiem, jo dažas lietas man tagad tiešām ir skaidrs. Vispirms runāšu par to, ko teica kolēģis Galar. Katram ir jāsaprot, kādas ir tiesības un pienākumi saskaņā ar konstitūciju. Nevar konstitucionālās tiesības un pienākums nodot kādai citai institūcijai. Ja savā parlamentā kāds gribētu atteikties no kādām kompetencijām, tas tiktu ierakstīts līgumā. Tas nav noticis. Tur ir runāts par sadarbību, nē, nevis par kontroli, bet gan par domu apmaiņu. Tas ir rakstīts līgumā. Un tad, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, piemēram, runāt par Eiropas Savienības tādu uh, tikšanos un ka nepieciešams lāp tālāk nodot, es to lāpu nekad neesmu redzējis. Jāatcerās, ka mums ir nepieciešams aizsargāt uh, tās tiesības, kas ir nodots Eiropas parlamentam un tieši tāpat Eh, nacionālo parlamentu tiesības ir jāaizsargā nacionālajā līmenī. Tas ir vēlreiz skaidri un gaiši jāpasaka. Kas varbūt būtu jāizpēta? Kāds no kolēģiem ir teicis, ka, nu jā, pēc Lisabonas līgumā ir tāda milzīga demokrātiskā plājas, es neesmu šo plājas pamanījis. Manuprāt, nav nekā tam līdzīga. No Eiropas parlamenta puses mēs varam nosūtīt jums dokumentu, kur mēs skaidri pateiksim un izpētīsim, uh, kādas ir mūsu kompetences, kāds ir jūsu kompetence, kur varbūt tiešām ir radusies kāda plaisiņa un ka varbūt tur varētu tur kaut ko meklēt. Bet man šķiet, ka jums nav taisnība šajā gadījumā. Ja kāds no jums būs pamanījis kādu plaisu, tad uzreiz ir jārunā par plaisa aizpildīšanu. Skaidrs. Bet neviens līdz šim man nav teicis, kur tā plaisa eksistē. Un man šķiet, ka varbūt daži līdz galam nesaprot, kā. Ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir mainījušas Eiropas parlamenta tiesības un pienākumi, un kur nacionālajiem parlamentiem ir savas kompetences. Manuprāt, ir jārunā absolūti skaidri un konkrēti, tad varēsim runāt par sekām. Nu, tad nākamais jautājums - Kosak. Tā ir, tā ir tāda komiteja, un šajā komitejā nav tas pats kā ārlietu un, un, un aizsardzības ministri nē, te ir vienkārši jāsaprot, ka nevaram teikt tā, ka vienā pusē ir Eiropas parlaments un tad citā pusē ir nacionālajā parlamenta. Drīzāk ir, ir jāsaprot, ka Eiropas parlaments ir ieinteresēts jūsu līdzdalībā un Lisabonas līgumā tas ir arī pateikts. Nu tad vienkārši jāņem vērā visi šie aspekti. Tad mums ir jāpieņem lēmumi, tad katrs parlaments katrs nacionālais parlaments var vienkārši izmantot veto tiesības, ja vien tiek skartas kompetences vai arī